Hyvää iltapäivää kaikille. Eh, tarkoitus on, että aloitamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokouksen. Labdien, dāmas un kungi, sāksim šodienas komitejas sēdi, un es gribētu sirsnīgi sveikt šeit visus mūsu viesus. Un uh, ir arī pietiekam daudz kolēģi jau ieradušies. Uh, Gribētu sniegt dažus paziņojumus pirms mēs pārējām pie mūsu darba kārtības. Šodien ir divi galvenie temati, kas ir jāizskata. Pie mums ir ieradies ANO drošības padomas eh, priekšsēdētājs Aleks Van Mēvens. Viņš ziņos eh, par to, kas notiek cilvēktiesību padomē un mēs arī cieši sekojam tur uh, notikuma attīstībai. Gribētu sveikt arī Kukanī kungu, ar kuru mēs runāsim par Rietumbalkānu jautājumiem. Šodien uh, ir arī 20. gada diena kopš uh, Berlīnas mūra krišanas, un es domāju, ka tas ir svarīgs datums arī cilvēktiesību ziņā, jo Vācijas eh, Demokrātiskās republikas pilsoņi atguva savas tiesības līdz ar mūru krišanu. Un eh, noteikti, ka ir dažādas robežas vēl un sienas Eiropā, bet es domāju, ka mēs noteikti varam eh, būt priecīgi par to, ka šī te pārēja uz citu sistēmu, šīs te pārmaiņas notika bez asins izliešanas un tātad šī ir svarīga diena cilvēktiesībām. To gribēju tikai atgādināt. Trešdien, 21. datumā, šeit parlamentā notiks pasākums, kura uh, temats būs par demokrātiskajām pārmaiņām uh, Centrāla un Austruma Eiropas valstīs pirms 20 gadiem. Uh, tur arī ir uh, daudzi jaunieši, uh, kuri ir dzimuši 1989. gada 9. novembrī, un viņi tiksies ar uh, prezidentu parlamentu priekšsādātāju Buzeku un uh, citiem deputātiem, un tur būs diskusijas, un tas notiek uh, šo trešdien pēc 5G3 telpā. Buzeka kungs šo pēcpusdienu atklāja izstādi kas ir eh, veltīta 20 gadiem pēc uh, eh, mūra krišanas, tātad uh, eh, 20 gadi brīvības Eiropā, un uh, tur tiek gaidīts arī bijušā Čehijas prezidents Vaclavs Havels, un tad trijos pēcpusdienā oficiāls piemiņas brīdis uh, Eh, plenārsēžu zālē, tātad tas būs trešdien, un eh, Buzeka kungs eh, uzstāsies ar runu. Tātad tik daudz par šo te svarīgo dienu, un vēl gribētu piebilst šo to par to, kas ir noticis kopš iepriekšējās sēdes. Mums tagad ir iespēja veidot jaunas un atjaunot mūsu attiecības ar ASV vadību. Un eh, es tikos ar eh, ASV vēstniecības augstiem diplomātiem, un viņi man teica, ka. Eh, cilvēku tiesību uh, sekretāra asistents Bošnerkungs uh, varēs ierasties. Viņš uh, pārstāv Human Rights First organizāciju. Un uh, mums ir arī plānots nākamgad sūtīt nelielu mūsu komitejas delegāciju uz Vašingtonu. Jūs droši vien atcerēsieties arī to, ka uh, Hamerbergu mēs uh, tikāmies uh, Strasbūrā, viņš mūs apmeklēja, un uh, pēc tam Lībe priekšsādātājs uh, Lopes Agila un es uh, saņēmām ielūgumu veidot uh, sadarbību un kopīgas nostājas par cilvēktiesībām, tātad uh, diskutēt par šiem jautājumiem ar uh, eh, 27 vēstniekiem. Un tas notiks 23. novembrī šogad Strasbūrā. Un tur mēs uh, noteikti arī varēsim uh, ielūgt Hamerberga kungu, cilvēktiesību komisāru, uz šo tikšanos. Nesen es arī biju starptautiskajā krimināla tiesā eh, Hāgā un bija ļoti interesanti tikties ar prezidentu Songu un Fatu Bensūda, kas ir uh, prokurora vietniece. Bija ļoti interesants tikšanās un es paudu mūsu atbalstu krimināla tiesas darbam. Uh, tātad Eiropas parlamenta vārdā. Tātad mēs ne tikai uh, morāli, bet arī praktiski atbalstām viņu darbu. Ugandā nākamgad notiks konference, un uh, pirms tās mēs uh, noteikti varēsim vēl ielūgt prezidentu Songu pie mums pirms šīs konferences, lai runātu par konferencē apspriežamajiem tematiem. Bija arī Krievijas pārstāvi šajā tikšanās reizē pārstāvēt, un viņi mums nodeva milzīgu dokumentu attiecībā uz situāciju Čečenijā. tika arī domāts par to, Uh, ka mums vajadzētu kaut ko darīt attiecībā uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek Čečenijā, bet uh, tas tika mm, pilnīgi neoficiāli apspriests. Vēl viena lieta. Um, priekšsēdētāja komitejai ar um, attiecībām ar Turciju Flotras kundze ir uzņēmusi zinām nostāju par Elbašēru eh, vizīti, kas paredzēta šonadēļ. Turcija ir valsts, kur pat labāk uh, eh, ir saruna procesā par iestāšanos Eiropas Savienībā, un mēs atbalstam Turciju. Mm, līdz ar to raudzīsimies, kas notiks šajās sarunās starp Turcijas iestādēm un Sudānas prezidentu Albašīru. Un redzēsim arī um, tālāk, kas notiks attiecībās ar Hāgas tribunālu. Tālāk, Kazakungs vēlējās uzstāties un iepazīstināt mūs ar to, kas notika nesen notikušajā starpparlamentārajā sanāksmē. Lūdzu, Kazakungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi. Es gribētu jūs iepazīstināt ar saviem personīgiem secinājumiem pēc uh, šī notikuma. Tātad Ankarā notika sanāksme, kurā piedalījās Eiropas Savienības pārstāvi un Turcijas pārstāvi. Un runa, protams, bija par sarunām par iestāšanos, jo zināt, ka Eiropas Savienības ziņojumā par Turciju un par Rietumu um, Balkānu valstīm, um, ka šī informācija tiek publicēta tieši tāpat kā strateģiskā informācija par paplašanāšanos 2009. gadam, 2010. gadam. Mēs ilgstoši esam diskutējuši par visiem šiem jautājumiem un problēmām ar kolēģiem no Turcijas, jo īpaši runājām par politiskiem kritērijiem, ja priekšnoteikumiem, kurus ir jāaizpild pirms iestāšanās, un mēs jau īpaši runājām arī par cilvēktiesību jautājumu. Eiropas parlamenta delegācija konstatēja ar gandarījumu, ka ir panākts solis uz priekšu, un premjerministrs eh, cenšas panākt plašāku demokrātiju, lielāku atklātību. Tiek plaši diskutēts par problēmām, kuras, protams, ir ilgtermiņa problēmas, bet kuras ne, līdz šim nav tikušas eh, publiski apspriestas. Valdība arī nolēmusi kurdu izcēlesmes disidentiem rast iespēju atgriezties valstī. Jūs zinat, ka Turcijas valdība cīnās pret dažādām kurdu kustībām. Patiesībā runa ir par pilsoņu kāru, kas, protams, netiek eh, saukt šajā vārdā, bet eh, šajā karā ir diezgan daudz upuru un fakti ir tādi, kādi ir. Un mēs ar gandarījumu konstatējām, ka ir eh, ticis uzsākts dialogs ar dažādu reliģisko minoritāšu pārstāvjiem. Protams, ka vēl joprojām plastā, pastāv plašas problēmas, jo īpaši saistībā ar mm, dažādām reliģiskajām kopienām, arī ar kristiešu kopienu. Tika izteikta kritika Pēc um, pieņemtā lēmuma par sankciju īstenošanu attiecībā uz uh, vienu no lielākajām mediju grupām Turcijā. Mēs tāpat arī norādījām uz šo faktu, norādījām uz to, ka tas ir izteiksmes brīvības ierobežojums un tas ir preses brīvības ierobežojums. Kāds no mūsu kolēģiem arī pieminēja nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem. Centāmies vērst uzmanību uz to, ka dažām viegli ievainojumām grupām netiek ievērotas tiesības, kā piemēram homoseksuāļiem. Mēs tāpat runājām par pulcēšanās brīvību, arotbiedrību brīvību. Runājām par visiem šiem jautājumiem un centāmies uzsvērt to, ka šīs problēmas ir ļoti svarīgas un centāmies arī sagatavot kopīgu deklarāciju par cilvēktiesību jautājumiem. Bet, diemžēl, mums neizdevās vienoties, jo dažos punktos mūsu domas dalījās. Uh, Arī savā starpā dažos jautājumos mēs nebijām viensprāts, un līdz ar to mums neizdevās publicēt kopīgu deklarāciju. Tas arī būtu viss īsumā priekšsēdētājs kundze. Liels paldies, eh, Kazakungs! Paldies par jūsu komentāriem! Ir vēl kāds kolēģis, kas nesen viesojās Madridē lai runātu par šiem jautājumiem. Diemžēl viņš šodien nav ieradies un nevarēs mūs informēt. Tagad vēlētos lūgt nedaudz pacietības, jo man vēl ir diezgan daudz paziņojumu. Piektdien, 4. decembrī būs ļoti svarīga diena. Ir paredzēta nākamā komisijas augstā pārstāvja uzklausīšanu, un to mēs organizēsim kopā ar ārlietu komiteju. Un jūs noteikti, kā šīs komitejas biedri, tiksiet iepazīst, informēti par šo uzklausīšanu. Vēl viens paziņojums. Kādā no iepriekšējām sanāksmēm Mēs bijām paredzējuši darba kārtībā punktus, kas tika atsaukti. Tā, piemēram, jautājums par Uzbekistānu. pēc eh, viena no mūsu komitejas locekļu aicinājuma es tikos ar Malmstrēms kundzi, un viņi mūs aicināja nosūtīt signālu par sankciju atcelšanu. Ja jūs uzskatāt, ka padoms pieņemtais lēmums ir pretrunā tam, ko mēs vēlējāmies panākt, tad mums būtu attiecīgi jārīkojas. Protams, ka mēs no vienas puses atsaucam uh, sankcijas, bet no otras puses mēs runājam par to, ka ir dažādi cilvēktiesību pārkāpumi un var teikt, ka rīkojamies pretrunīgi. Bet acīm redzot, piemēram, Uzbekistānas gadījumā, lai arī cilvēktiesības tiek pārkāptas, padomu tomēr ir nolēmusi atcelt sankcijas. Vēl viens jautājums ir saistīts ar Ziemeļu Koreju. Runa ir par cilvēkiem, kas a, atrodas slēgtās nometnēs. A, bija paredzēta, or, bija paredzēta sanāksme, kur organizēja Christian Solidarity Network, kurā, diemžēl, mūsu pārstāvis nevarēja piedalīties. Uh, Tajā tika runāts par šīm darba nometnēm, par piespiedu darbu. Un mēs vēlējāmies varbūt nākamajā gadā iepazīties ar situāciju Ziemeļkorejā, un varbūt mēs varētu uzaicināt ANO īpašo uh, sūtni, kas varētu mūs iepazīstināt ar situāciju Ziemeļkorejā un vienlaikus arī informēt mūs par to, kāda ir saiknes starp situāciju Ziemeļkorejā un eh, starp, eh, starptautisko tribunālu. Tātad informēt mūs par to, par ko tik runāts šajā sanāksmē, kurā mēs nevarējām piedalīties. Vēl uh, viens jautājums. Pagājušā um, nedēļā notika sanāksme Stokholmā, uh, kurā tik runāts par Eiropas Savienību un Krieviju. Un 30. novembrī ir paredzēta sanāksme slēgtām durvīm, kurā tiksim informēti par šo jautājumu. Es ceru, ka mēs saņemsim vairāk informācijas un Es vēlētos izteikt nožēlu par to, ka opozīcijas, opozīcijas rindas kļūst ar vien mazskaitlīgāks. Tā es, piemēram, saņēmu e, informāciju no ingušu pārstāvjiem, kur cer, ka parlaments nosūtīs savus pārstāvjus, un pagaidām gan tas nav paredzēts, bet uh, tas būtu ļoti svarīgi, un šo signālu būtu ļoti svarīgi dot. Es ceru, ka lielākā daļa no jums varēs piedalīties um, sanāksmē, kas ir paredzēta nākamnedēļ ar um, Milinkeviču kungu, kas ir Baltkrievijas opozīcijas pārstāvis un kas ir saņēmis Sahrovu balvu 2008. gadā. Viņš kopā ar saviem līdzstrādniekiem ir uzaicināts šeit. Jūs pavisam drīz noteikti saņemsiet arī uzaicinājumu šo sanāksmi, kas notiks 17. novembrī 16.30. Milinkevičs kungs vēlējās tikties ar mūsu komitejas pārstāvjiem citas starpā. Tālāk. Cilvēku tiesības plenārsēdē zinu, ka jūs visi aktīvi piedalāties šajā darbā. Es tikos ar Gvinais ministru, kas man darīja zinām, ka viņš pilnībā piekrīt Eiropas Savienības eh, lēmumam par sankcijām un ceram, ka eh, Gvinais militārā hunta varēs mums paskaidrot, kas tieši notiek 22. septembrī Konakrī. Pēc tam, kad tika nogalināti cilvēktiesība aizstāvi, ir um, notikušas briesmīgas lietas. Cilvēki tikuši nogalināti, izvaroti, un cilvēktiesību pārstāvi joprojām tiek vajāti, daudziem eh, ir nācies atstāt valstu, un, protams, ka šāda situācija nedrīkst turpināties. Tā, domāju, ka šobrīd mēs varam pievērsties um, ceturtajam punktam darba kārtībā. Runa ir par um, norisiem ANO cilvēktiesību padomē, kā jau es teicu, sanāksmes sākumā mēs ļoti priecājamies, ka mūsu vidū šodien ir um, cilvēktiesība padomas priekšsēdētājs Aleks Van Mēvens. Un mūsu vidū ir arī Ēriks Tistunē, kas ir komisārs, kas strādā augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojā. Mūsu vidū ir arī nevalstisko organizāciju pārstāvi, kur paši iepazīstinās ar sevi. Un mūsu mēģis bija organizēt šo viedokļu apmaiņu oktobra beigās, bet, kā jūs zināt, Van Mēvenkungs nevarēja ierasties uz iepriekšējo eh, sanāksmi. Eh, jautājums, kas mums arī ļoti interesē, ir Goldstone ziņojums. Un tāpēc arī mums ļoti svarīgi eh, panākt ciešus kontaktus un regulāru apmaiņu ar uh, cilvēktiesību padomi. 2009. gada janvārī parlaments pieņēma Andri Kienas ziņojumu par ANO cilvēktiesību padomas attīstību un par Eiropas Savienības lomu šajā attīstībā. Uh, šis ziņojums arī jums ticis izdalīts. Un tagad bez liekas kavēšanās došu vārdu vispirms Van Meivenkungam. Lūdzu. Thank you, Madam Chair, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods un prieks būt eh, šeit eh, jūsu vidū un eh, esmu pateiktīgs par šo te iespēju apspriesties ar cilvēktiesību apakškomitejas deputātiem Eiropas parlamentā. Un eh, es, kā cilvēktiesību padomas priekšsādātājs, eh, labprāt dalīšos ar jums savā vīzijā par mūsu darbu. Mēs eh, atzīstam, ka jūs aktīvi darbojaties, lai aizstāvētu cilvēku tiesības un pamatbrīvības, un tas iedrošina arī mūsu padomas darbu. Uh, vadot galveno cilvēktiesību organizāciju apvienotajās nācijās, tas ir liels izaicinājums ne tikai uh, pārvaldīt starpvaldību institūcijas darbu, bet uh, ņemt vērā ar dažādu novērotāju uh, vēlmes. Kopš tika izveidot šī institūcija saskaņā ar uh, drošības padomas rezolūciju, uh, 15. martā 2006. gadā cilvēktiesība padome ir izgājusi veselu attīstības ceļu. Tā ir panākusi vienošanos par uh, saistošu pakotni, dokumentu pakotni, kas uh, nosaka mūsu darbu un uh, arī, jā, kā uzlabot uh, mūsu novērotāju darbu. Mēs esam uzsākuši dialogus ar dažādām, dažādiem neatkarīgiem ekspertiem un esam arī pievēršies daudzām uh, aktuālām cilvēktiesību situācijām. Vairāk kā 80 valstis labprātīgi ir uh, izgājuši šo te uh, izvērtēšanas mehānismu, un to vidū ir arī 11 Eiropas Savienības dalība valstis. Uh, Mēs esam galvenokārt pievērsušies eh, institūciju veidošanas pakotnes ieviešanai, un padomēji bija jāpierāda, ka tā var strādāt un sasniegt konkrētus rezultātus. Es tikko atgriezos no Ņujorkas, kur es eh, prezentēju cilvēktiesību padomas ziņojumu eh, vispār ģenerālajā asamblējā, un var teikt, ka 2008 un 2009 gadu var vērtēt kā auglīgu gadu mūsu padomēji runājot par eh, operatīvajām darbībām un ņemot vērā arī eh, mūsu spēju uh, uzlabot un attīstīt savu darbību. Precīzāk varbūt pievērsīšos cilvēktiesību padomas 12. sesijas sasniegumiem, kas beidza savu darbu 2009. gada 2. oktobrī. Kā jūs varbūt zināt, tad tā bija pirmā uh, iespēja, kad bija šāda uh, regulāra sesija, un tās bija trīs nedēļas, bet es domāju, ka šīs uh, uh nedēļas bija drīzāk tā pozitīvi vērtējams. Šajā 12. sesijā padome diskutēja par virkni augstu līmeņu ziņojumu un uh, uzsāka uh, dialogu par īpašām procedūrām, piemēram, par uh, uh bruņoto konfliktu ģenerālsekretāra augstā pārstāvja darbu, vai arī, piemēram, par Somāliju un cilvēktiesībām. Mums bija paneļa diskusijas par cilvēktiesībām attiecībā uz migrantiem aizturēšanas centros un par to, kā padome varētu tālāk strādāt, īpaši pievēršoties uh, uh, pārskatiem. Gribētu pievērst jūsu uzmanību arī uz ļoti augstu kvalificētajiem neatkarīgiem ekspertiem. Uh, Eh, kas ir norīkota, lai vērtētu cilvēktiesību situāciju Sudānā un eh, kultūras tiesības. Kas attiecas uz eh, Somālijas un Kambodžas mandātu pagarināšanu un mandāta turpināšanu Burundī, tad padome arī ir saņēmusi augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos pārskatu par cilvēktiesībām. tiesībām kas eh, joprojām satrauc cilvēktiesību aizstāvis. Eiropas Savienība pieņēma rezolūciju par uh, politisko ieslodzīto uh, situāciju uh, Birmā. Un runājam arī par Honduras. Novērotāji uh, apsprieda uh, Richard Goldstone vadīto uh, komandējumu, iesaistoties uh, aktīvā dialogā ar visiem šī komandējuma dalībniekiem, misijas dalībniekiem, un pieņem rezolūciju par okupētajām Palestīnas teritorijām un Austrumu Jeruzālēmi. 12. padomas sesijā tātad tika pieņemta šī rezolūcija. Padomu turpinās eh, sekot līdzi situācijai, kas ir saistīta ar Goldstone ziņojumu 13. sesijā, kas notiks nākamā gada martā. Vēl tiks, eh, tika pieņemts 16 eh, ziņojumi padomu sesijā, kur ir runa par Afganistānu, Čīli, Vietnamu, Jemenu un citām valstīm. Sesijas noslēgumā tika pieņemta tātad 31 teksts par plašu jautājumu spektru. Gribētu minēt rezolūcijas par eh, vārda brīvību, par diskrimināciju pret sievietēm un par uh, dzeramā ūdens un kanalizācijas situāciju. Tās ir tikai dažas kā piemēri. Viena iniciatīva uh, Eh, kas ietekmēs manu darbu, ir eh, tas, ka um, tika pieņemta rezolūcija izveidot starpvaldību darbu grupu, lai uzraudzītu padomas darbu. Padomas priekšsādātājs lūdza uzsākt konsultācijas par pārskatīšanas metodēm pirms uh, notika šīs te darba grupas sesijas 2010. gada pirmajā pusē. Uh, Saskaņā ar šo rezolūciju es pievērsīšos galvenokārt procedurāliem jautājumiem. Esmu gatavs izteikt priekšlikumus saskaņā ar uh, to, kas tika izteikts 251. Uh, rezolūcijā. Es ceru, ka debatas tādējādi tiks veidotas veiksmīgi un ka mēs varēsim vienoties par to darbu, kā būs jāstrādā manam sekotājam nākamgad. Diskusijās tiek iesaistīti dažādi, uh, dažādas interesētās puses, un kamēr mēs uh, turpinām uzlabot savu darbu, šim te pārskatīšanas procesam nevajadzētu palēnināties, uh, un mums vajadzētu arī netraucēt strādāt. Es centīšos to panākt, un es aicinu visām iesaistītajām pusēm rīkoties ļoti atbildīgi. Priekšsādātājs kundze. Um, cienījamie komitejas locekļi, dāmas un kungi, mēs cenšamies īstenot savu mandātu tādu, kā to definējusi ģenerālā asamblēja. Mēs tiekamies regulāri, dažādā sastāvā un runājam par jautājumiem, ļoti plašiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cilvēku tiesībām. Es zinu, ka jūs tieši sekojat padomas darbam un ka jums ir lielisks zināšanas par šīs organizācijas mehānismu un darbu, kas noritējis līdz šim. Es ar lielu interesi iepazinos ar jūsu ziņojumu par padomas darbu un arī Eiropas parlamenta rezolūciju 2009. gada 13. martā. Es tāpat lieliski apzinos, ka dažkārt jūs esat vi bijuši vīlušies eh, attiecībā uz mūsu darbu rezultātiem. Tāpēc es gribētu izmantot šo iespēju un runāt par cilvēktiesību padomu plašākā kontekstā, ne jau tāpēc, lai rastu iespēju atvainoties par tiem gadījumiem, kad mums nav izdevies rīkoties efektīvāk, bet gan lai saprastu tos iemeslus, kāpēc mēs nevienmēr esam eh, sasnieguši jūsu vēlmes. Jo labāk izpratni par to ļaus izmantot labāk iespējas un uzlabot padomas darba efektivitāti, īstenojot mūsu mandātu un uh, panākot tos rezultātus, kurus cilvēktiesība aizstāvi un cilvēktiesību upuri visā pasaulē pavisam pamatot ir sagaidījuši no padomas puses. Tikai pēc ļoti smagām un ilgstošām diskusijām ģenerālā asambleja 2006. gadā nolēma izveidot cilvēktiesību padomi un uzticēt eh, tai uzdevumu īstenot vispārēju un plašu cilvēku tiesības visā pasaulē. Dalībvalstīm ir dažādi uzskati par to, kādai būtu jābūt cilvēktiesību padomas lomai, un tāpēc arī bija viedokļa apšķirības par šīs cilvēktiesības padomas mandātu un arī instrumentiem, kurus varētu uzticēt šai padomē, lai tā varētu īstenot savu mandātu, ja pilnvars. Šie dažādie viedokļi no dalībvalstu puses, kas bieži vien sagrupējās tādos reģionālos grupējumos, protams, ietekmē arī padomas darbu. Uh, un cilvēktiesību padomē locekļi nevienmēr var vienoties par to, kā padomē būtu jāīsteno sava loma, izveidojot standārtus vai uzraudzīšanas mehānismus cilvēktiesība aizsardzības jomā. Es varu vien apstiprināt, ka cilvēktiesība padome nedarbojas atraut no uh, realitātes ir nepieciešams zināšanas un uh, izpratni par to, kāda ir saikne starp eh, dalību valstīm. Jautājums, uz kur mums būtu jārod atbildi, ir sekojoši. Kā mēs varētu palīdzēt uh, valstīm paturēt prātā, kāda ir cilvēktiesība padomas loma, kā nodrošināt to, lai cilvēktiesība padome ir kalpo par dialogu cilvēktiesību jautājumos. Uh, Kā mēs varētu pārliecināt dal dalībvalsts, lai tās izmantot visu cilvēktiesību padomus mehānismus? Kā mēs varētu pārliecināt dalībvalsts, ka uzraudzība, monitorings un um, citi aspekti ir ļoti svarīgi un ka tie ir cieši saistīti ar palīdzību, um, neatkarīgi no tā, vai tā ir tehniska palīdzība vai cita veida palīdzība. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie klātesošie, mums būs jāstrādā kopā, lai uh, atrastu vismaz sākumu šai atbildēji. Kā cilvēktiesība padomas priekšsēdētājs es esmu atbildīgs par procedurālo un organizatorisko pusi, kas ir saistīts ar šo darbu. Paturot prātā to, ka mūsu pilnvars ir ierobežots, es tomēr esmu apņēmības pilns uzņemties savu atbildību un veicināt konstruktīvu dialogu par visiem cilvēktiesību jautājumiem. Es atbalstīšu visus centienus, kuru mērķis ir ierakstīt cilvēktiesību padomas darba kārtībā visus jautājumus, kas ir saistīti ar cilvēktiesībām. Ja būs nepieciešams, es eh, nekavējoties aicināšu dalībvalstis eh, atcerēties par to, eh, kāda ir cilvēktiesības padomas loma. Un kā jau tas dažkārt, daudzkārt ir atkārtots, es esmu apņēmības pilns, lai veidotu tiltu starp dažādām cilvēku grupām. Kā priekšsēdētājs es īpašu uzmanību veltīšu tam, lai uh, īpašo līpšās procedūras būtu neatkarīgas. Cilvēktiesība padome ar tās rīcībā esošajiem mehānismiem un tās uh, specifiku um, nodrošina savu pievienoto vērtību. Es uzskatu, ka mans pienākums ir palīdzēt to, lai pilnībā tiktu ievērot visi tie mehānismi, kas ir paredzēti katra instrumenta ietvaros, lai mēs veicinātu uh, cilvēktiesību padomas efektivitāti. Un es arī aicinu iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku uh, pilsonisko sabiedrību cilvēktiesības padomas darbā. Kā priekšsēdētājs esmu tīcies ar um, nevalstiskajām organizācijām, uh, un citām organizācijām ļoti regulāri. Es esmu pārliecināts par to, ka mūsu loma ir atgādināt dalībvalstīm par to pienākumiem cilvēktiesību jomā un par to, ka tām ir jānodrošina uh, cilvēktiesību ievērošana. Tas ir nepieciešams, lai uh, cilvēktiesība padome arī saņemtu nepieciešamo atbalstu un varētu īstenot savu mehānismu. Priekšsēdētājs kundze, eh, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es esmu pārliecināts par to, ka jaunai cilvēktiesību padomēji ir absolūti nepieciešama loma. Mēs cenšamies veidot labāku sabiedrību un labāk aizsargāt cilvēku tiesības un pamat eh, brīvības un vērtības visā pasaulē. Taču mums ir jāpaturprātā ne tikai šīs pilnvars, bet arī eh, galvenā loma, kāda ir cilvēktiesība padomē un tie apstākļi, kādos tā ir jādarbojas. Es neesmu pārliecināts, ka tā izdosies eh, piepildīt visas jūsu eh, cerības. Mūsu darbs Ženēvā var nodrošināt tikai realistisku gaidu un mērķu īstenošanos. Mums ir nepieciešama pienācīga komunikācija gan starp eh, cilvēktiesību padomu, gan citām ANO aģentūrām un institūcijām. Es aicinu jūs, Eiropas parlamenta deputātus, turpināt uh, izmantot cilvēktiesību padomi un atsaukties arī uz valstu pienākumiem saskaņā ar starptautiskiem likumiem. Es gribētu aicināt jūs, lai jūs regulāri atgādinātu kolēģiem trešajās valstīs par to, kāds priekšrocības tās, kāds pienākums tās ir uzņēmušās, kļūstot par cilvēktiesības padomus locekļiem. Un atgādināt par to, ka ir nepieciešams sadarboties cilvēktiesību padomi īpašo procedūru ietvaros. Eiropas Savienībai ir jāturpina atgādināt par to visām dalībvalstīm, visām trešajām valstīm un reģionālajām grupām, informējot par problēmām. Tāpat ir nepieciešama zinām drosme, lai uzsākt eh, dialogs par cilvēku tiesību jautājumiem. Un pateicos jums par uzmanību. Kiitos erittäin paljon sulle Lesvan. Paldies. Mēvenkungs. Jūs mums darījāt eh, zināmas konkrētas rekomendācijas un mēģinājāt mūs pamudināt tās pārņemt, kas attiecās uz 58. punktu. Šeit mēs nonākam pie centrālajiem jautājumiem, Un šeit runa ir par to, ka cilvēktiesību padomas dažādie mehānismi patiešām paliek neatkarīgi. Vēl es gribētu aicināt Istu Nekungu, kurš kurš ir eh, ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos bīroja nodaļas vadītājs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, eh, cienījamie komitejas lodzekļi, dāmas un kungi, tas tik tiešām ir liels gods man piedalīties eh, šajā viedokļu apmaiņā šodien. Es vēlētos sirsnīgi pateikties priekšsēdētāju un arī visiem apakškomitejas locekļiem par šo uzaicinājumu, kas, protams, nāk vietā jo pavisam drīz mēs sāksim runāt par cilvēktiesību padomas darbu. Es gribētu uh, atgādināt, ka mēs visi uh, ar nepacietību uh, gadam to, ka tiks izveidots attiecības starp Eiropas parlamentu un mūsu iestādēm, un tās būs regulārs. Es gribētu arī izmantot šo iespēju un uh, pateikties Van Nevenkungam. Man vienmēr ir liels eh, prieks eh, sēdēt viņam blakus šeit un arī citos gadījumos. Es iesākumā gribētu uzsvērt dažus pozitīvus attīstības elementus, kas jau eh, daudzkārt ir tikuši uzsvērti. Uh, Pārēj no komisijas uz padomu nebija eh, vienkāršs uzdevums. Tas notiek ļoti saržģītā mirklī sabiedriskajās attiecībās, eh, bija zināms spriedze un atmosfēra nekādā veidā nebija eh, tāda, kas mums varētu palīdzēt iet uz zinām multilaterālismu. Taču mēs no savas pieredzes esam mācījušies, ka un, un izmantojot dažādas iniciatīvas, esam sapratuši, ka mums e, izdevās īstenot šo reformu. Ar dibināšanas rezolūciju tika atzīta padomas loma. Mēs izveidojām jaunu sastāvu, tāpat arī mūsu iestāde guva augstāku statusu, mēs e, ieguvām vairāk laika sanāksmēm un um, īpašai procedūrai. Šis vispārējais periodiskais pārskats, ja UPR, ir noteikti viens no lielākajiem sasniegumiem. Um, saskaņā ar šo mehānismu visas 192 ANO dalībvalstis iesniegs ziņojums um, katru gadu par cilvēktiesībām, un pēc tam um, cilvēktiesība padomē par to tiek diskutēts, un tas ir saistīts ar uh, dokumentiem, kurus mēs saņemam arī no nevalstiskajām organizācijām un ANO līguma valstīm, īpašiem ziņotājiem un tā tālāk. Līdz šim padome ir izskatījusi uh, vismaz 80 šādus ziņojumus, un šie te UPR ziņojumi ir viens no lielākiem sasniegumiem. Un mēs saņemam gan rakstiskus, gan mūtiskus ziņojumus, eh, tā skaitā arī no ļoti mazām valstīm, kā piemēram Tuvalo vai Vanuatu. Tāpat mēs eh, plaši iestaistām trojkas un, un, eh, un visas dalībvalstis un ņemam vērā dalībvalstu ieteikumus. Padoma ir arī parādījusi, ka tā var strādāt elastīgi, izskatot steidzams jautājums, piemēram, sasaucot īpašas sesijas, un mums bijušas eh, vairāk šādas sesijas, un mēs eh, redzam, ka eh, varam pielāgoties jauniem apstākļiem. Ir jauna metode, jauna procedūra, un tagad vairāk laika varam veltīt šai procedūrai sarunas ar augsto komisāru arī ir kļuvušas plašāks. Mēs tagad regulāri saņemam uh, um, informāciju. Ir daudzas iespējas uh, augstajai pārstāvē iesniegt uh, komentārus par padomas darbu. Pēdējā septembra sesijā augstā pārstāve informēja padomi uh, par vismaz 42 valstīm uh, pasaulē par cilvēku tiesību situāciju tur. Un runājot par Eiropu, viņi atsaucās uz Romu uh, situāciju daudzās valstīs un arī migrantu situāciju. Bet tas nozīmē, ka tādējādi padome strādā, kā tā varētu strādāt un ka neko nevar uzlabēt. Protams, protams ka nē. Tāpat kā citas cilvēktiesība institūcijas, mēs uh, cīnāmies ar problēmām un um, drīz būs pārskats un tur varētu šāds jautājums pieminēt. Uh, Es tagad eh, negribētu runāt par eh, padomu status, par to jālēmj eh, dalībvalstīm ģenerālajā asamblējā. Un nākamgad mēs sniegsim pēc iespējas labāku atbalstu padomē tās darbā sasaucot šo secību. Augstā pārstāve ir formulējusi dažus elementus, ko varētu skatīt arī šajā pārskatīšanas procedūrā un gribētu dažus no tiem pieminēt. Pirmkārt, Eh, padomēji ir jāspēj eh, labāk un visaptvarošāk atsaukties uz to, ko komisārs sauca par hroniskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Eh, padome ir skatījusi steidzamības jautājumus speciālās sesijās, bet šķiet, ka ir problēmas risināt cilvēktiesību situācijas nacionālā līmenī. Tātad es minēju, ka augstā komisāra mūs informēja, viņa atsaucās uz uh, virkni valstu dažādos reģionos, kur ir cilvēktiesība pārkāpumi. Un tur ir tāds uh, filozofisks pieņēmums, ka nav neviena valsts, kurā nenotiek cilvēktiesība pārkāpumi. Un uz to visu laiku atsauc cilvēktiesība organizācijas, tās mums atgādina, ka uh, cilvēktiesības ir jāaizsargā visā pasaulē. Nacionālā līmenī tiek skatīti arī cilvēktiesību jautājumi vispārējās debatēs, speciālās uh, sesijās, tiek iesniegt arī speciāli ziņojumi, uh, tiek iesaistīti valstu speciāli ziņojumi un tā tālāk. Um, tātad izņemot UPR procesu, šitie instrumenti, kas padomēji ir pieejami, ir uh, tādi paši, kādi tie bija komisijas laikā. Un ņemot vērā cik uh, uh svarīga ir šī cilvēktiesība padome, tā vienmēr būs politizēta. Ir uh, iespējams uzlabot uh, šo jomu, un es gribētu augstu novērtēt uh, tagadējā padomas priekšsādātāja centienus uh, Un tomēr ir e, jāturpina šādas uh, korektas diskusijas. Mums ir uh, jāpielāgojas šim te potilizācijas uh, līmenim un jāatrod veids, kā var strādāt šajā situācijā, lai padomu būtu elastīga un varētu spriest par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem tādā efektīvā un laicīgā veidā. Es sacaucos uz elastību Un to noteikti varētu vēl paplašināt. Augstā komisāra ir vairāk kārt eh, runājusi, ka varētu veidot jaunus tikšanās veidus, piemēram, eh, papildus eh, tikšanās sesiju laikā un arī paziņojums plašsaziņas līdzekļiem. Šeit noteikti var ieviest kaut kādas jaunas idejas, lai cilvēktiesību padomēji būtu vairāk veidi, kā strādāt savā jomā. Mēs uzskatām, ka cilvēktiesību padomēji vajadzētu uh, inovatīvi un plaši darboties. Nevajadzētu uh, turpināt šo uh, darbu, kā uh, ANO cilvēktiesību padomu tieks vairākus gadus, uh, žen, vairākus reizes gadā Ženēvā, kā tāds klasisks ANO uh, orgāns, bet vajadzētu uh, strādāt ražot, radošāk. Un uh, ir. Uh, jāapkopo uh, dažādi viedokļi. Un arī elastību var pieminēt dažādos veidos. Ja uh, padoms darbā ir labi, ka ir tādi paneļi, un uh, es nedomāju tomēr, ka uh, tagadējā sistēma ir vislabākā. Protams, ka tas ir labāk nekā agrāka komisijas laikā, bet noteikti, ka var uzlabot ekspertu klātbūtni, uh, Eh, var labāk iesaistīt aģentūras, pilsonisko sabiedrību un noteikti var labāku diskusiju veidot paneļu eh, paneļ diskusijas dalībnieku starpā. Un eh, būtu labi, ja arī citas organizācijas līdzīgi rīkotos, un varbūt jūs varat iesteikt arī tālāku darbības virzienu mums. Tagad, kad tiek daudz izmantot šie te paneļi, tas uh, rada jaunu jautājumu, kā a, attiekties pret a, šīm te vispārīgiem debatēs, kas ir ANO a, sēdēs parasti tādas tiek organizētas, un tur visi dalībnieki un novērotāju valsts var paust savu pozīciju par darbu kārtību. Bet interesanti ir tas, ka pilsoniskā sabiedrība arī var iesaistīties šādās debatēs, un tas ir ļoti būtiski. Un tomēr tas aizņem daudz laika, un bieži vien viedokļi atkārtojas. Uh, to mums vajadzētu risināt un uh, noteikti ir jāskata šis jautājums un varbūt uh, jāpārkārto mūsu darba programma. Vēl viens elements, kas attiecas uz uh, šo te UPR ziņojumu. Tur vajadzētu galvenais pievērstiet ieteikumu ieviešanai un vērot situāciju. Visi ieteikumi ir svarīgi un tā kā tiek uh, eh, izteikti ļoti daudz ieteikumu, tad mums, protams, ir jāorganizē arī šī te uh, uh, izvērtēšana, lai varētu skatīt, vai tiek ieviest šie ieteikumi. Tātad ir vairāk kā 23 tūkstoši ieteikumi. Būs ļoti svarīgi rast veidus, kā uh, Um, iesaistīt visas uh, attiecīgās un ieinteresētās puses tādā ietvarā, kas uh, ļautu sadarboties tehniskās sadarbības programmās, un um, bija ideja par tādu kā clearinghouse, Un uh, man tagad ir jautājums, vai nevajadzētu atgriezties pie šī jautājuma. Tas nozīmē, ka reģionāla līmenī būtu uh, pārstāvju tikšanās ar uh, ANO departamentiem, speciālām aģentūrām, starpavīdīgu organizācijām un citām iesaistītajām pusēm. Vēl viens jautājums, kur mēs varētu runāt, ir šo te ziņojumu formāts, jo līdz šim pašreizējais formāts 120 bilaterārām rekomendācijām, iesaistot arī šīs te ANO dokumentus, lai identificētu, vai tie ir tikuši atbalstīti un nav noraidīti. Tātad šis pašreizējais formāts mums rada zināmas bažas, un par to varbūt būtu jārunā. Priekšsēdētājs kundze, Es noslēgšu savu uzstāšanos, un es gribētu teikt, ka es eh, ar nepacietību gaidu viedokļu apmaiņu šajā te komitejā un eh, ceru uz jūsu iesaistīšanos. Šīs idejas, ar kurām jūs iepazīstināja, noteikti nāks klajā vēl un vēl cilvēktiesību padomē. Un mūsu mērķis, protams, ir mm, saņemt nepieciešamās rekomendācijas. Mēs, protams, ceram uz uh, jūsu atbalstu arī, lai mūsu pieeja būtu pragmatiska, lai mēs iestāstītu pilsonisko sabiedrību un mums nebūtu jāpiemirst arī, mums nevajadzētu nekādā gadījumā aizmirst arī cilvēktiesību upurus. Paldies! Liels paldies, Tistunē kungs! Liels paldies par um, šo ļoti interesanto izklāstu, kas bija arī ļoti konkrēts un mūs konkrēti iepazīstināja ar cilvēktiesību padomas darbu. Pirms mēs uzsākam debats un pirms es dodu vārdu kolēģiem, es gribētu teikt, ka šeit šodien ieradies ir eh, pārstāvs Dēvids Nikols, tāpat arī Hameršēlt kungs. Es došu vārdu arī jums, ja jūs vēlaties, jūs varat izteikt komentārus par cilvēktiesību padomas darbu. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies priekšsēdētājiem un liels paldies par šo iespēju um, komentēt um, vēstnieku izteikums. Anu, protams, ir bijusi lielākā cilvēktiesība padoma. Eiropas Savienība ir bijusi lielākā cilvēktiesība padomas atbalstītāja un liela loma, protams, ir bijusi Eiropas parlamentam, jo īpaši Andrikienas um, ziņojuma veidā. Ir pilnīgi skaidrs, ka um, šis te atbalsts ir jāturpina arī turpmāk, um, turpmāk, kad mēs pāriesim pārskatīšanas fāzē. Ir um, runāts par vairākiem jautājumiem, kurus mēs uh, kopā ar vēstnieku vēl varētos apspriest. Šī te ziņojuma sakarā. Pirmais jautājums, protams, ir saistīts ar to, ka šobrīd ir ļoti grūti efektīvi izvērtēt progresu, kuru ir izdevies panākt cilvēktiesību padomas ietvaros, jo mēs nu, pat esam pabeiguši tikai pirmo darba gadu un Pirmie divi darba gadi drīzāk bija saistīti ar iekšējo institucionālo izveidu dažādām vienošanām, un tāpēc šobrīd ir ļoti grūti izvērtēt, eh, cik lielā mērā cilvēktiesība padomē ir veicies savā darbā. Mm. Mums, protams, ir jādomā par šo institucionālo izveidu un institucionālām eh, procedūrām, un tāpēc bija Um, es ar lielu prieku uzklausīju um, vēstnieki priekšsēdētāju teikto, ka tomēr šie te iekšējie jautājumi nav novērsuši cilvēktiesības padomas uh, uzmanību no svarīgiem jautājumiem. Tālāk, kas attiecas uz, cil, uz cilvēktiesību padomas pieņemto lēmumu īstenošanu, jāsaka, ka Eh, šobrīd, eh, ja arī padomē ir bijušas kādas neveiksmes, tās drīzāk ir saistīts ar tās ierobežoto mandātu. Tā, piemēram, dažās valstīs ir bijis grūti konstatēt cilvēktiesību pārkāpums un tos izvērtēt, kā jau to pieminēja priekšsēdētāja kungs. Bet eh, varētu teikt, ka šī problēma nav tieši saistīta ar cilvēktiesību padomas mandātu kā tādu. Iepriekšējā pieredzē mēs esam konstatējuši, jo īpaši institucionālās izveidas fāzē, ka ir jāveic lielākais darbs neformālās sanāksmēs un nevis formālā, formālās sanāksmēs. Tā padoms pirmajā darba gadā var teikt, ka grupa grupu nostājas bija galvenās, kas dominēja dažādās sanāksmēs. Un runājot par eh, padomas darba uzlabošanu, noteikti ir jānorādu uz to, ka ir nepieciešams atklāts diskusijas un jācenš cīnīties pret um, lielu valstu dominēšanu reģionālajās grupās. padomēji un tās uh, locekļiem, protams, nevajadzētu arī vilcināties un gaidīt šī ziņojuma rezultātus, lai uh, uzlabotu padomas darbu. Un, protams, ka vis, uh, visvairāk būtu jāpadomā par uh, padomas locekļu darba stīlu. Un mums varbūt arī ir, zinām, diplomātiski trūkumi un dažos eh, gadījumos eh, ir grūti pamatot to, eh, kāpēc locekļi nerīkojas. Bieži vien grupās dominē ietekmīgi locekļi, kas ietekmē visus grupas nostāju. Un, protams, ka cilvēktiesības padomas darbu nav iespējams uzlabot bez šādas te formālas darba izvērtēšanas un pārskatīšanas, kurā mēs izvērējam, izvērtējam darba metodas. Kas attiec uz mūsu pašu um, darba mehānismu cilvēktiesību padomē, tad ir skaidrs, ka, uh, jo īpaši attiecībā uz elastīgumu, uz um, uh, darba slogu sadalīšanu, tad um, šajos jautājumos vēl būtu jāpado, jāpārdomā un jācenšas uzlabot mūsu darbu. Ir jādomā par tiem gadījumiem, kad uh, ANO nav iespējams panākt, Eiropas Savienam nav iespējams panākt vienošanos. Šajos, šajā kontekstā Eiropas Savienības eh, kopīgs nostājas panākšana kļūst par galveno uzdevumu un mazāk tiek domāts par uh, plašāku kontekstu. Tas parādās arī Goldstone ziņojuma gadījumā, kad Eiropas Savienības diskusijas par kopīgo nostāju aizkavēja debatas ne tikai, nu, bet arī īpašajā uh, asamblējā. Runājot par šīm te ievērojumām izmaiņām padomas darbā, tad jāsaka, jāpievērš lielāka uzmanība cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, jo īpaši uz uh, sistemātisku cilvēktiesību pārkāpumiem un tādiem, kas atkārtojas. Ir jādomā par preses konferencēm, formālām diskusijām un tā tālāk. Ir jāuzlabo sadarbība un jāpanāk tas, lai um, nevalstiskās organizācijas, kurām nav pārstāvniecība Ženēvā, arī varētu iesaistīties šajā procesā. Un jāpanāk tas, lai nevalstiskās organizācijas arī piedalītos izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanā. Tagad par universalitāti. Uh, Eiropas Savienība pievērs ļoti svarīgu uzmanību uh, šīm te pārskatu procedūrai. Kā jau tika teikts, tad, uh, lai labi uh, darbotos šis te vispārējais regulārais pārskats un šis process, ir svarīgi arī sekot, kas notiek pēc tam. Eiropas Savienības līdzšinējā praksa būtu jāstiprina un rekomendācijas būtu jāizmanto kā kritērija. Un tas pašam parlamentam arī ir jāņem vērā un jāskatās, kā tas varētu labāk iesni, ieviest šos te pārskatu ieteikumus savās rezolūcijās un savās darba grupās. Paldies! Kiitos oikein paljon Amnestille ja herra Nikol. Paldies, Nikolson kungs, par šo kritisko komentāru, bet konstruktīvo komentāru. Tagad gribētu uzdot jautājumu, vai Gribētu uzaicināt padomas pārstāvis teikties lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti, paldies par ielūgumu, ka varēja ierasties šodienas sēdē un paust dažus vārdus no padomas priekšprezidentūras puses par to, kā Eiropas Savienība strādā cilvēktiesību padomē. Gribētu izmantot iespēju, ka šeit ir klāt Van Moevena kungs un uh, gribētu atkārtot, ka Eiropas Savienība atbalsta viņa darbu, un arī Tistenī kungam gribu teikt, ka mēs atbalstām arī uh, augstās komisārs un viņas biroja darbu. Kad es augustā runāju par Zviedrijas prezidentūras prioritātēm, tad es teicu, ka cilvēktiesība padomas darbs ir mūsu prioritāšu vidū, un Eiropas Savienība ir stingri apņēmusies nodrošināt, lai e, cilvēktiesība padoma pildītu savu mandātu, lai varētu atbildēt uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Kā jau visi iepriekšējie runātāji teica, tad ir panākti zināmi sasniegumi, cilvēktiesība padomē, bet vēl ir arī e, daudz lietas, kas jāpaveic. Tagad eh, pāris vārdi par to, kas eh, ir darīts divās sesijās, kas notika šoruden, un pēc tam eh, vispārīgi gribētu komentēt Eiropas Savienības lomu cilvēktiesību padomē, kas attiecas uz regulāro sesiju cilvēktiesību padomā septembrī, tad Eiropas Savienība kā prioritāti noteica mandāta noteikšanu Somālijai, Kambodžai un Burundī, un tas tika sasniegts. Papildus tam Eiropas Savienība prezentēja rezolūciju, kas aicināja Ansang Suki un citus uh, politiskos ieslodzītos Birmā atlaist brīvībā. Un pēc uh, lobēšanas mēs panācām, ka padomē uh, septembrī šī rezolūcija tika pieņemta. Un tika minēts arī citas svarīgas rezolūcijas. Padome pieņēma rezolūciju par situāciju Hondurasā ar Eiropas Savienības atbalstu. Uh, Un, kā jau tika teikts, tad uh, ASV un Ēģiptes iniciatīva rezolūcija par vārdu brīvību arī tika prezentēta, un uh, šeit mēs atbalstījām šos te centienus, uh, censties tātad pārvarēt plaisu padomē, un pēc intensīvām sarunām bija iespējams panākt, pieņemt uh, rezolūciju, kur varēja atbalstīt Eiropas Savienību. Un mums bija svarīgi, lai nenotiktu atkāpšanās no tām pozīcijām, kas tika noteiktas uh, agrāk, runājot par reliģiju un presas neatkarību. Bija arī virkne rezolūcija, kuras iesniedz Eiropas Savienības partneri par cilvēktiesībām un abadzību, par tieslietām un par ūdeni un kanalizāciju Eiropas Savienība aktīvi iesaistījās diskusijās uh, par uh, ANO uh, misiju gāzes konfliktā, ko vadīja Galstons un arī cilvēktiesība augstā pārstāvja ziņojumu par gāzu. Un tur mēs uzsvērām, ka visām pusēm ir savu pienākumi saskaņā ar cilvēktiesību likumdošanu starptautiskā līmenī un ka ir jābūt izmeklēšanai Un uh, cilvēktiesību padomēji būtu arī jāveic uh, eh, sakojumi, uh, eh, jāsako situācijai. Mēs strādājam ar Palestīnas delegāciju un centāmies panākt rezolūciju uh, speciālajā sesijā, tādu, kur Eiropas Savienība varētu atbalstīt, bet diemžēl tas nebija iespējams. Vēl viens svarīgs notikums bija ikgadējais dzimuma līdztiesības pasākums, un tas bija piemērs uh, tam, kā varētu radoši strādāt uh, padomē. Raugoties nākotnē, Eiropas Savienība, protams, uh, piešķir uh, lielu nozīmi šim pārskatīšanas procesam, un tagad ir lēmums uzsākt darbu nākamgad darba grupā padomē, un esam uzsākuši arī diskusijas mūsu vidū, un uh, jau tagad arī sākam eh, censties diskutēt ar citiem partneriem par to, kā šī pārskatīšana būtu labāk īstenojama un kādi varētu būt labākie rezultāti. Šis ir eh, ļoti būtisks process eh, padomei, un tam mēs piešķiram lielu nozīmi. Tagad pievēršoties darba metodēm un Eiropas Savienības darba metodēm padomē, uh, kas ir jautājums, kuram šī komiteja ir pievērsus īpašu uzmanību. Te varbūt eh, izteikšu dažus komentārus. Pirmkārt, Eiropas Savienība joprojām aktīvi eh, un vadoši iesaistās cilvēktiesību padomē, un tā tam vajadzētu arī būt. Es uzskatu, ka tas ir nepieciešams, mums ir aktīvi un smagi jāstrādā, ja mēs vēlamies, lai padomu pildītu savu mandātu. Uh, Mums ir jāaizstāv padomas mandāts, ņemot vērā arī situācijas valstīs. Mums ir jāuzstāj, lai būtu šīs speciālās procedūras un jāatbalsta cilvēktiesību komisāra neatkarība. Joprojām ir svarīgi aizstāvēt arī pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu, kas dod būtiski ieguldījumu cilvēktiesību darbā, padoms darbā, kā jau Nikals kungs minēja. Es domāju, ka svarīgi ir uzsvērt arī to, cik svarīgi ir eh, ieviest tās normas, ko ANO dalība valstis eh, ir ieviesuši, kas ir jārespektē, un tas ir cilvēktiesību padomas darba pamatā. Otrakārt, mēs eh, esam aktīvāk centušies veidot starp reģionu sadarbību. Pirms septembra sesijas Eiropas Savienība īstenoja divas kārtas, sarunu kārtas, kur padome un citi partneri centās runāt ar citiem partneriem par tiem jautājumiem, kas ir darba kārtībā, un mēs arī uzsvērām Eiropas Savienības prioritātes. Šāda iniciatīva par uh, Ansam Sukī rezolūciju, piemēram, arī uh, bija tāds jautājums, kur mēs intensīvi apspriedām ar partneriem, lai panāktu šādu konsensuālu rezultātu. Kā jau tika minēts šodien, uh, tad uh, um, Eiropas Savienība bieži vien kritizē, ka mēs pārāk monolītiski darbojamies ANO. Un es domāju, ka ir jāuzlabo grupu dinamika padomē un citur. Uh, spēcīga Eiropas Savienības pozīcija ļoti bieži ir svarīga, lai panāktu rezultātus, bet mēs arī rēģējam uz kritiku, kas mums tiek pausta. Un uh, mēs vēlamies paplašināt Eiropas Savienības dalību debatēs. Uh, varbūt dažkārt ir tā, ka uh, daudz cilvēki saka vienu un to pašu, bet dažkārt tas ir vajadzīgs, lai panāktu labu rezultātu. Kā jau tika minēts, tādi interaktīvie dialogi ir labs instruments, kā uzlabot uh, cilvēktiesību padomē sarunu dinamiku. Šis te URP pārskats, uh, UPR pārskats uh, varētu novērst to, ka Eiropas Savienība nekoordinē savus lēmumus. Mm, treškārt, mēs esam mm, apzinājušies to, ka mm, padomē notiek arī, arī diskusijas par procedūrālajiem jautājumiem, un tā piemēram septembra sesijā Eiropas Savienība arī iesaistījās un runāja par to, ka būtu jāiesaist arī nevalstiskās organizācijas šajot vispārējo ziņojumu sagatavošanā. Un visbeidzot, es varbūt varētu piekrist Istūnē kungam, kas teica, ka mums joprojām ir jācenšas bū, būt inovatīvākiem un mums jācenšas uh, ieraudzīt uh, cilvēktiesību padomas lomu arī ārpus tām metodēm, saskaņā ar kurām mēs esam darbojušies līdz šim. Padoms vārdā es, protams, varu teikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi um, Eiropas parlamentām par tā iesaistīšanos cilvēktiesība um, padomas darbā, un mēs, protams, nākotnē sagaidīsim arī šādu rīcību no jums turpmāk. Paldies! Paldies, Amašāds kundzei! Paldies! Mums šeit zāles beigās ir ļoti daudz novērotāju no ļoti dažādām valstīm, no ASV, Alžīrijas, Palestīnas, Izraels. Turklāt mums šeit grupā ir arī pārstāv no Vietnamas, budistu mūki, kuri ir šeit ieradušies, jo viņi ir ļoti noraizējušies par cilvēktiesību situāciju, kas viņus skar, kad viņi vēlas uh, ievērot savu reliģiju. Bet tagad mēs eh, turpināsim diskusiju ar kolēģiem. Manā sarakstā ir vairāk pārstāvi Gomes, Hauet, ir arī vēl pieteikušies citi, un tāpēc došu vārdu. Sanoi kyllä herra Hauitin, mutta ehkä, ehkä se ei tullut käännettyä. Hauit, es taču pieminēju, vai, vai nav tiesa? Lūdzu. Brēpals kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu pateikties visiem mūsu viesiem, kas šo pēcpusdienu uzstājās par to, cik atvērtā veidā viņi mums sniedz tik daudz informācijas un arī par paškritiku, kuru viņi pauda. Es nedomāju, ka tas mazina cilvēktiesību padomas vērtību. Es domāju, mums ir jāraugās uz tā sastāva, un uh, te mēs redzam, ka uh, tur ir arī valstis, kurās pašās uh, tiek kritizēta cilvēktiesību, uh, cilvēktiesību situācija. Bet es gribētu uzdot jautājumu vēstniekam, vai kā tad izskatās šī te vēlēšana procedūra? Uh, jo te tiek atvērtas durvis, tā jau var teikt, eh, šiem te klases sliktākajiem skolniekiem. Un eh, tad es gribu zināt, kādas tēmas tad ir eh, darba kārtībā. Pakistāna panāca, ka tika ieviests darba kārtībā noteikts punkts, un tādējādi tika musināts reliģiozais naids. Uh, ko tad tas uh, parāda, ko tas vēsta par uh, debašu saturu. Vēl pievērsīšos Goldstone ziņojumam. Rezolūcijas pieņemšana nebija vienkārša. Šeit es pat nerunāju par faktu, ka Eiropas valstis uh, nebija vienotas. Šita rezolūcija tagad ir nonākusi drošības padomē, kaut gan joprojām vēl nav īsta skaidrība, uh, vai tās vispār tiks iekļaut darba kārtībā, jo ir ļoti liela pretestība. Priekšsādātais kundze, mums šis ziņojums ir ļoti svarīgs, jo mēs cenšamies cīnīties pret nesodāmību. Uh, Tātad pret to, ka e, tiek e, izdarīt noziegumi, bet pēc tam šiem noziedzniekiem par tiem nav jāatbild. Kas tad notiek e, ar ziņojumiem, ja ieteikumi, ja rekomendācijas netiek ņemtas vērā un ievērotas? Vai cilvēktiesība padomes rīcība netiek tādējādi vājināta, ka šie te uh, visi ieteikumi nevar tikt īstenoti. Ja konkrētas valsts vērš pret eh, rietumu vērtībām vai nepiekrīt cilvēktiesību padomas viedoklim, eh, šeit es domāju par Goldstone ziņojumu, tad kas tad tur notiek? Vai vispār ir eh, kaut kāda garantija, ka var notikt vai ka notiks uh, Um, tāda neitrāla izvērtēšana gazas uh, joslas jautājumā. Paldies! Kītus, Rova, Brepuls, Paldies, Brepals kundze, par šiem jautājumiem. Gomesas kundze tagad lūdzu. Pateicos runātājiem, kā arī vēstnieka kungam. Kā lūdzu, saka runātāji? Es domāju, ka jūs lūdzāt man izteikties. Es tikko noņēmu austiņas, atvainojiet. Jā, jūs esat manā runātāja sarakstā. Tomēr mēs e, mēģinām vispirms uzsaukt dažādu politisko grupu pārstāvju. Ja jūs, es, ja jūs piekrītat, tad vispirms vēlētos dot vārdu Gomešas kundzei, lūdzu. Uh, Paldies, un es gribētu atgādināt, ka pirms 20 gadiem es biju cilvēktiesību komisijā, un uh, toreiz Eiropiešiem bija tik grūti panākt rezolūciju par Rumāniju un par Mjanmu. Nu, labi, Rumānija uh, laimīgā kārtā, tur situācija ir uzlabojusies, un šodien mēs varam svinēt Berlīnas mūra krišanas 20. gada dienu, bet saistībā ar Mjānmu tur situācija ir pat pasliktinājusies šobrīd, vēl pēc 20 gadiem. Tā ir sliktāk nekā pirms tam. Protams, mēs varam priecāties par to, ka mums izdevās pieņemt rezolūciju par Ansansu šī, bet eh, nav nekādu praktisku rezultātu. Es atceros, ka 94. gadā, kad uh, atstāju cilvēktiesību komisiju, ka toreiz mēs jau bijām ļoti skeptiski par uh, šo te pārēju uz padomas formātu, un tas, kas ir noticis, ir tikai apstiprinājis mūsu bāžas. Ir skaidrs, kā Tistēn kungs jau teica, ka šie te instrumenti paliek tie paši, un tie mums ir jāsaglabā. Pilnībā piekritu prezidentūras bažām par to. Uh, bet taisnība ir arī tā, ka gan padome, tāpat kā komisija, arī joprojām būs politizēta uh, institūcija. Tā ir politika. Tā, tas ir politikas centrs, jā, uh, domstarpības. Uh, Uh, nu, ir, un tagad arī cilvēktiesību pārkāpēji uh, ir izvēmuši pie, pievienoties, bet uh, galvenais jau ir tas, ka mēs neesam pietiekami gudri rīkojušies. Bieži vien mums bija dubulti standarti, kas eh, tikai nāk par labu cilvēktiesību pārkāpējiem, un bieži vien mēs esam paralizēti, un tas arī ticis uzsvērts, jo mēs nevaram vienoties, un tas mūs paralizē, ka mēs nevaram ne par ko vienoties. Un tagad uh, Goldstone uh, ziņojums, kā uh, jau teikts, tas ir tāds bēdīgs piemērs. Uh, Es gribētu arī uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, es domāju, ka šī te sādarbības starp mūsu parlamentu un uh, mūsu pārstāvjiem komisijā uh, ir noderīga. Varbūt, ka tas būtu uh, jāizmanto vēl labāk. Diplomāti, un es arī biju diplomāti kādreiz, pret viņiem mēs varam tā kā pretoties. Bet ja mēs iesaistītu šajā procesā agrāk, tad mēs varētu varbūt kaut ko panākt. Un pat uh, tie, tātad valdības, kas pretojās un diplomāti, kas pretojās, varbūt tad uh, ieraudzītu, saprastu, ka šāda sadarbība varētu nākt par labu. Tas ir mans viedoklis, es gribētu uzzināt, uh, ko uh, domā citi un iepaši prezidentūras pārstāvi. Gribēju pajautāt, uh, Varbūt Māvenāra kungs, eh, eh, tad, tad vai Van Vēven kungs varētu atbildēt uz to, vai eh, tātad ar Obamas nākšanu pie varas mēs varētu kaut ko labāku sagaidīt, runājot par cilvēktiesību priecību un vēr, vērtību ieviešanu, salīdzinām ar Buša valdības darbību. Un mans trešais jautājums Bieži vien uh, mēs uh, mēģinām kaut kādā veidā izmantot uh, padome un uh, mēs mazāk domājam par to, kas ir vainīgs, kura valdība, mēs vairāk tā kā cīnāmies par cilvēktiesību aizstāvjiem, vai tas nav tāds veids, kā mēs varētu inovatīvāk strādāt. Šodien uh, pavisam uh, tuvu šai zālē bija citā sēdē, kur uh, Eh, bija runa par Etiopijas un Eidrejas cilvēktiesību situāciju. Un tur ir tāda eh, situācija, ka mums ir jādomā, ko mēs varam darīt ar visādiem līdzekļiem, iekļaujot naudu, eh, lai palīdzētu tiem, kas cīnās par demokrātiem cilvēktiesībām un tiesiskumu. Un es domāju, to varētu panākt arī padomē. Un visbeidzot, Vamēvenkungs un Tistinēkungs, kas notiks saistībā ar Zimbabvi? Uh, kur uh, īpašais pārstāvis uh, attiecībā uz spīdzināšanas jautājumiem ir izraidīts no valsts un nemaz nevar tur iebraukt. Paldies! Kiitos, Rova Gomes. Sitten herra Tanok, olkaa hyvä. Paldies, tagad Tanok, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un uh, kas ir neparasti, es varu piekrist gandrīz visam, ko Gomešs kundze teica, tas varbūt ir nedaudz satraucoši. E, arī es sākotnēji cerēju, ka cilvēktiesība padoma būs uh, eh, labāka iestāde nekā komisija, kas uh, darbojās pirms tam, bet cik es esmu redzējis uh, eh, līdšanējā darbā, mm, tad um, šajā padomē darbojas valsts, kas reg regulāri pārkāp cilvēktiesības, Pakistāna, piemēram, un citas valstis kas piespriež nāvsods, jo īpaši kristiešiem Kuba, kas ieslog visus politiskos uh, oponentus. Cilvēktiesība padome arī ārkārtīgi varbūt pārlieks eh, koncentrē savu uzmanību palestīniešu un izrēliešu jautājumu. Un, kā piemēram to minēja arī e, citi kolēģi, šis te Goldstone ziņojums, par kuru padomu pieņēma rezolūciju un kurā netika nekas minēts par milzīgo pārkāpumu, proti, kā pret e, nevainīgiem civilki iedzīvotājiem tika raidītas raķetes. Un ka šis nemaz gadījums netika nemaz pieminēts. Daudz mēs dzirdējām no cilvēktiesību padomas pārstāvjiem, bet man jāsaka, ka e, jautājumi par objektivitāti, neatkarību un tā tālāk tad, diemžēl, šie aspekti joprojām nav tikuši pierādīti, un, diemžēl, šos uh, kritērijus ANO līmenī vēl nav izdevies pilnībā īstenot. Paldies! Paldies! Tagad es varēju secināt, ka šeit patiešām pastāv vienprātības starp jums un Gomešas kundzi. Nilsen kungs, lūdzu. Šo merci, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs uh, sākumā pieminējāt um, gada dienu kopš Berlīnas uh, mūra krišanas, un man jāsaka, ka šis Eh, diemžēl pirms eh, dažām dienām es vēl viesojos eh, Jordānijā un palestīniešu teritorijās, kur diemžēl vēl nebūtu nav runa par to, ka mūrs varētu krist, bet drīzāk jauns mūrs tiek celts un iedzīvotāji nevar doties uz skolām, apstrādāt laukus un īstenot citus ikdienas aktivitātes. Un jāsaka, es to secinu ne jau pirmo reizi. Un austrum Jeruzālēmēm es arī piedzīvoju to, ka ģimenes tika izraidīts no mājām. Viena ģimene, kurš savā mājā bija dzīvojusi 33 gadus, tika izraidīta no savas mājas, un tūdaļ pēc tam tur ieradās uh, eh, izraelieši ieceļotāji, kas uh, uzslēja savu karogu. Jūs zinat, ka gadu laikā šīs teritorijas ir um, gājušas no vienas varas, pārgājušas no vienas varas citai, un uh, tiesības uz zemi ir tikušas pilnībā mītītas kājām. Un šī te pieminētā ģimene ir tikai viens no gadījumiem. Pēc tam, kad šī ģimene tika izraidīta no Jeruzālemes, uh, 40. Uh, 50. gados, tad šai ģimenei tika ierādīta minētā māja eh, saskaņā ar ANO uh, iestādes lēmumu, Un, kā jau es teicu, tagad šī ģimene ir tikusi izraidīta no šīs mājas, kas tai oficiāli tika piešķirta. Tā ir pilnīga traģēdija, jo šajā ģimenē bija vairāk bērni. Un runa ir par cilvēktiesību pārkāpumiem, kas nepārtraukt atkārtojas šajās teritorijās, kur cilvēki tiek izraidīti no mājām. Es gribētu runāt arī par tiesībām uz ūdeni, kas ir viens no pamat cilvēku tiesībām. Un jūs zinat, ka pavisam nesen tika um, nosodīts arī tas fakts, ka izrēlieši ir uh, pilnībā pārņēmuši ūdens resursus, kas ir nepieciešami Jordānas upes rietumkrasta iedzīvotājiem. Gazas sektorā situācija ir vēl smagāka, jo šajā geto, kur pēc kara atrodas miljons iedzīvotāju, e, tikai neliela daļa saņem nepieciešamo ūdeni, un turklāt tikai 10% pieejamā ūdens ir piemērots lietošanai. Tāpēc, eh, vēstniekungs, es gribētu uzdot jautājumu, vai šī nesodāmība, eh, kuru īsteno Izraels valsts, un šī te selektīvā pieeja no pilsoniskās sabiedrības neapdraud starptautiskās tiesības un cilvēktiesības, un vai tā neveicina to, ka diktatori un huntu vadoņi uh, var cerēt uz uh, šādu pašu rīcību arī nākotnē, var mierīgi turpināt šādu praksi arī nākotnē. Un vēl viens jautājums, kas jau tika uzdots, bet kuris vēlētos arī atkārtot, kas tad uh, notiks ar šo Goldstam ziņojumu un kā tas turpmāk tiks izmantots. Paldies! Paldies! Nilsens kundze. Mēs šeit runājam cilvēktiesību padome. Un Mēvena kungs arī izteiksies par šo konfliktu starp Izrēlu un Palestīnu. Jā, viņš, protams, vēlēsies. Manā sarakstā ir vairāki vārdi. Hautkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un es arī gribētu pievienoties citiem kolēģiem, sveicot vēstnieku šeit. Tiešām sveic viņu šeit, un, un mēs ļoti priecājamies, ka mums ir iespēja uh, runāt ar jums, un uh, es regulāri dodos uz Ženēmu, uz delegāciju sastāvā, un gribētu uzsvērt, ka. Uh, Eiropas Savienības komandā, ja tā var teikt, mēs esam spēlējuši būtisku konstruktīvu lomu, runājot ar mūsu vēstniekiem uz vietas un censties ietekmēt to, ko viņi dara, bet uh, mēs arī uh, piesaistāmies šajās te Eiropas Savienības uh, uh pasākumos, vedot sarunas ar partneriem. Uh, Un es ceru, ka mēs varēsim turpināt tā darboties. Un es gribētu arī pateikt, ka es piekrītu to izteiktajām bažām par to, ka cilvēktiesība padome acīm redzot nav uh, izveidojusies par tādu uh, organizāciju, kas īstenotu Kofi Anāna nospraustos mērķus. Un um, Mēs visi cerējām, ka tā būs objektīvāka, mazāk politizēta institūcija. Un uh, man jāsaka, ka mēs esam vīlušies. Mēs jūs nekritizējam uh, jūsu amatos, bet es domāju, ka tas ir tikai taisnīgi, ja mēs visi, kas ir ieinteresēti cilvēktiesību situācijas uzlabošanā, mums visiem vajadzētu atzīt, ka uh, Um, tas nav tas, ko mēs gribējām sasniegt un ko cerējām sasniegt. Protams, var būt uh, viedokļu atšķirības arī šajā telpā, uh, bet ir skaidrs, ka šis te jautājums par palestīniešu teritorijām tiešām ir tā kā inficējis cilvēktiesību padomus darbu, un mums ir savs viedoklis par to. Mums tas arī šķiet svarīgs jautājums, bet uh, tomēr uh, es. Uh, nedomāju, ka tas tiks atrisināts cilvēktiesību padomē. Tas eh, tādu disproporcionālu ietekmi eh, nosaka uz citiem jautājumiem un arī uz tuvajiem austrumiem un šo konfliktu. Un es daudzkārt esmu aicinājis Eiropas kolēģiem, esmu diskutējis arī ar Zviedrijas prezidentūru, ar kur mums ir lielisks eh, attiecības, bet vai šeit nav kaut kāda cita iespēja Eiropas Savienībai spēlēt uh, lomu, lai panāktu uh, situācijas atrasinājumu palestīniešu teritorijās, lai panāktu tādu risinājumu, kas ir līdzsvarots, kas ņem vērā visus cilvēktiesību pārkāpumus. Vai tur nav kaut kāds veids, kā mēs varētu panākt progresu? Ja ir šāds veids, tad mē, mūs interesētu, kā mēs to varētu darīt. Uh, piekrītu daudziem, kas jau uzsvēra, jo prezidentūra to arī uzsvēra par parlamentu rezolūcijām. Mēs pilnībā piekrītam prezidentūrai uh, Eh, tajā, ko tā minēja, kādu mēs vēlamies redzēt cilvēktiesību padomi, runājot par tās darba metodēm. Mēs noteikti vēlamies aizstāvēt speciālās procedūras, aizstāvēt uh, augstās komisārs um, neatkarību un arī uzlabot un stiprināt uh, pilsoniskās sabiedrības iesaisti cilvēktiesību padomē. Un, um, Dažas no lietām mūsu ziņojumos, ko esam uh, uzsvēruši, ir uh, tas, ka uh, ievēlot valstis cilvēktiesību padomē, šīm te kandidāta valstīm būtu jābūt atvērtām uzaicinājumu uz speciālajām procedūrām. To mēs kā parlaments atbalstījām, un tas šķiet ir pamatota prasība valstī, kas vēl šajā klubā ietilptu. Un kandidātu valstis, kas vēlas iekļūt uh, cilvēktiesību padomē, tās pauž, uh, zināms, paziņojumus un uh, varētu izveidot kaut kādu procesu, kā izveidot un izvērtēt atbildību par šiem paziņojumiem. Tas mūs interesē, un, protams, mūs visus interesē, un šodien mēs jau dzirdējām, kāda būs sadarbība ar ASV, un par to mēs varam domāt bija tiešām lielas cerības, eh, un arī citi kolēģi ir saņēmuši informāciju. Te ir panākts progress. Ir eh, tātad eh, uzsvērts progress, un ir labi, ka ir šie upēr ziņojumi, un tas varētu uzlabot situāciju. Visbeidzot, es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas eh, ir mudinājis eh, veidot vienotu eh, viedokli cilvēktiesību padomē, un NVO jau šodien uzsvēra, ka dažkārt Tātad, ka šī ir šī vienotā pozīcija, tas nozīmē, ka ir mazākais kopsaucējs. Visām padoms prezidentūrām ir šis te izaicinājums. Tām ir eh, jāsatrauc par to, ka uh, ir, um, nav vienprātības Eiropas Savienības vidū, bet eh, man ir uh, skumji, ka tas ir tas, par ko viņi visvairāk satraucas. Mēs Eiropas parlamentā tā neuzskatām, mēs uh, vēlamies, lai būtu maksimālais lielākais kopsaucējs Eiropas Savienības vidū. Mūs nesatrauc uh, neliela viedokļa atšķirība Eiropas Savienības pārstāvju runās. Mēs uzskatām, ka uh, Eiropas Savienībai var būt atšķirīgi viedokļi par jautājumiem cilvēktiesību padomē. Uh, Um, es došos nedrīz uz Stokholmu un piedalīšos prezidentūras konferencē, bet šī te tā sauktā outreach programma, kur mēs runājam ar partneriem, uh, ir ļoti būtiska. Mēs gribētu, lai tā tiktu paplašināta un uh, es domāju, ka uh, Ir ļoti labi, vēstniekungs, ka jūs varējāt pie mums ierasties, un par to jums pateicos. Paldies! Kītus, Herra Hauit. Paldies, Hauit kungs. Tagad mēs varam dot vārdu Mēven kungam. Bet, eh, protams, jūs varat atbildēt uz jautājumiem, kurus, uz kuriem es vēlties, bet gribu vēl piebilst kaut ko citu. Es jau minēju, ka Novāka kungs nevarēja ieceļot Zimbabvē. Un es gribētu zināt, vai varbūt valstī jau pastāv jauns uh, vars, uh, vardarbība vilnis. Novāka kungs. Atvainojiet, es gribētu uzdot jautājumu. Kā jūs attiecties pret šo cilvēktiesību situāciju? Tas ir kaut kas tāds, kas nu, noticis ne tikai vienā valstī vien, tas gadījies arī citās valstīs, kur notikuši pavisam nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Un uh, kur nav nekādas iespējas bijusi neko šajā sakarībā darīt. Bet tagad lūdzu vārds Mēvenkungam. Paldies, priekšsēdājs kundze, un es vēlētos pateikties arī um, tiem, kuri izteicās um, šajā viedokļa apmaiņā, kas mums noteikti noderēs mūsu turpmākajā darbā Ženēvā. Es vēlētos vispirms teikt, ka cilvēku tiesība padome ir ļoti jauna institūcija. Jūs uh, noteikti būsiet pamanījuši, ka Mums bija nepieciešami divi gadi, lai sagatavotu to, ko mēs dēvējam par institucionālo paketu un lai sagatavotu mūsu mandātu. Un tagad mēs noteikti pievērsīsimies pašam darbam. Esam pievērsušies jau apmēram gadu. Tātad šobrīd izvērtēt cilvēktiesības padomas darbu, manuprāt, ir priekšlaicīgi. Lai arī es varētu eh, vienlaikus teikt, ka, protams, eh, mūsu darba rezultāti nav eh, perfekti. Un Tistunē kungs to jau pieminēja, ka cilvēktiesība padomi tika izveidota ļoti sarežģītā kontekstā, sarežģītos apstākļos. Mēs esam sākuši savu darbu progresīvi, sākot no šī te sarežģītā punkta, bet arī pasauli ir attīstījusies un varbūt eh, tie jautājumi, kas bija svarīgāki pagātnē un tie, eh, kuri eh, dominēja pagātnē, šobrīd varbūt ir ieņēmuši jau tādu aizstāvošu pozīciju. Bet es, protams, es nedomāju, ka viss ir tik vienkārši, un es domāju, ka galvenais, kas mums ir nepieciešams, ir iesaistīšanās. Eiropas Savienībā ir jāiesaistās cilvēktiesību padomē, jo tas ir instruments, kas mums ir pieejams ANO um, ietvaros, un tāpat kā daudzi citi. Es priecājos arī par ASV iesaistīšanos, un mums ir jāpriecājas arī par visu partneru iesaistīšanos padomē. Es domāju, ka padome ir tāda, kādu to vēlas dalībvalstis un padome darbojas vairāk vai mazāk veiksmīgi atkarībā no tā, vai dalībvalsts, kas tajā darbojas, um, to padara par starptautisko prioritāti, un tas, protams, viss ir atkarīgs no um, pastāvīga dialoga, um, starptautiskā dialoga. Protams, ka šī iestāde ir politiska iestāde, kas gan varētu būt vēl politiskāks kā cilvēka tiesības. Tika uzdots jautājums par Goldstone ziņojumu, par uh, tuvajiem austrumiem, un te nu jāsaka, ka uh, viedokļa atšķirības, kuras man nācās uzklausīt, lieliski atspoguļo arī tās diskusijas, kuras notiek cilvēktiesību padomē un tos izaicinājums, ar kuriem mēs saskaramies cilvēktiesību padomē. Es domāju, ka vienīgais risinājums ir izskatīt objektīvi šo ziņojumu, Tas ir jādara visām iesaistītajām pusēm. Un um, ģenerāla asamblēja ir pieņēmuši šo ziņojumu, un turpmāk izrēliešiem, palestīniešiem būs uh, jāuzsāk neatkarīgi izvērtēšana, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs elements, kas rodams šajā ziņojumā. Tālāk, kas attiec uz komentāriem kas tika izteikti par šo jautājumu, tad es domāju, ka jā, tas, protams, ir notiek, no, nu, ļoti svarīgs uzdevums, šī izvērtēšana, bet kā jau tika uzsvērts, mums nevajadzētu piemērst par cilvēktiesību padomas darbu. Vispār mums nevajadzētu eh, tikai un vienīgi pievērsties institucionālajiem darbām, bet mums ir jādomā arī par pašu pamatdarbu, kuram, kur esam uzsākuši. Un šī te pārskatīšana tās mērķim, protams, nebūtu jābūt atsākt vēlreiz un vēlreiz izskatīt tos jautājumus, par kuriem jau ticis runots, bet drīzāk dot iespēju padomē īstenot tās gaidas, kas ir saistītas ar tās darbu. Priekšsēdētais kundze, jūs pieminējāt Zimbabves gadījumu, protams, ka te ir daži faktuāli aspekti, un šajā jautājumā es gribētu dot dis, vārdu Distu Nekungam, kas noteikti atbildēs labāk nekā es, kas katrā ziņā varēs sniegt jums piemērotu informāciju. Lūdzu, iedrīkst. Ja Liels paldies, lūdzu, Tistuniekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo jautājumu, es gribētu teikt, ka īpašā sūtņa nozīmēšana vienā valstī ir noteikti ļoti sarežģīts jautājums. Jā, mēs esam saskārušies ar problēmām. Ir īpašo procedūru koordinācijas komiteja, un tā nodarbojās ar šo jautājumu, un tā arī mums norādīs, un ir norādījusi uz to, ka, piemēram, šis, tas, ka šis īpašais uh, sūtnis bija spiests pavadīt nakti lidostā, nav bijis saskaņā ar to, kā ir jātiec uh, pret uh, īpašajiem sūtņiem. Bet katrā ziņā mēs esam, um, neesam zaudējuši cerību uh, uz to, ka šī vizīte notiks, un mēs visiem spēkiem cenšamies panākt to, lai īpašais sūtnis varētu īstenot savu darbu. Mēs darām visu iespējamo, lai šī vizīte varētu notikt, un tas noteikti ir jāpatur prātā. Vēlreiz atgriezīsimies pie šī jautājuma, varbūt arī vēlāk. Ja drīkst, es gribētu nedaudz runāt par cilvēktiesību padomas uzbūvi un tās politizāciju eh, saistībā ar, nu, pat priekšsēdētāju teikto. Kā jau šodien tika norādīts, eh, jo augstāka eh, būs šīs padomas loma ANO hierarhijā, uh, jo politizētāk eh, šī iestāde būs un eh, netiks runāts varbūt par jautājumiem, kas saistīti ar diktatūrām, ar, ar eh, nāves sodu. Līdz ko mēs pieskaramies šiem jautājumiem nacionālā līmenī, tā šie jautājumi tūdaļ tiek politizēti, un es domāju, ka tas sastāvs neko daudz nemainīs. 2006. gadā Mēs jau centāmies īstenot universālu pieeju, un šobrīd cilvēktiesību padomas locekļiem ir vienādas pilnvars. Tas vienmēr tiek ievērots mūsu darbā Ženevā. Mums ir nepieciešama pragmatiska, fleksibla pieeja, un kā jau tas ir ticis vairāk kārt atkārtots, mums ir jācenšas būt spējīgiem pievērsties visiem cilvēktiesību jautājumiem visur, eh, kur šīs cilvēktiesības tiek apdraudētas, un runa ir par visām valstīm. Nav nevienas valsts, kur šīs tiesības būtu pilnībā respektētas un ievērotas. Tātad ļoti svarīgi ir neatvērt Pandoras lādi un vienlaiks arī to neaizzīmogot pilnībā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Tistonē kungs! Un noslēgumā Hameršilds kundz lūdzu. Diskusija noslēgumā lūdzu. Izskanēja daudz konkrētu priekšlikumu arī tam, kā Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu vairāk iesaistīties padomas darbā. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, es tiešām piefiksēju dažādos priekšlikums par to, kā mēs varētu labāk strādāt cilvēktiesību padomē. Centīšos īsi atbildēt uz jautājumiem, kas man tika uzdoti, un varbūt nedaudz turpinot uz šīs nots par sadarbību starp Eiropas parlamentu un padomi. Uh, un darba padomē un cilvēktiesību padomē, tad es domāju, ka šeit ir noteikti dažādi veidi, kā mēs varam to darīt. Man bija izdevība e, apakškomiteju informēt par to, kā Zviedrijas prezidentūra gatavoja strādāt cilvēktiesību jomā, arī cilvēktiesību padomē. Uh, Tas notika pirms septembra regulārās sesijas, un man bija iespēja, iespēja uzklausīt toreiz deputātu viedokli. Un šodien, protams, ir vēl viena lieliska iespēja uzklausīt eh, parlamenta deputātu viedokli un to ņemt vērā mūsu darbā. Bet tika minēts arī citas iespējas, piemēram, eh, apakškomitejas vai citi parlamenta deputāti apmeklē Ženēvu un pašu cilvēktiesību padomi. Uh, Un, protams, arī šo sadarbības veidu varētu attīstīt tālāk. Man uzdev jautājumu par e, apie, Amerikas Savienoto valstu lomu sadarbībā ar Eiropas Savienību. Protams, ka ASV iestāšanās uh, e, cilvēktieši padomē ir devusi jaunu, ies, jaunas iespējas mums sadarboties uh, Un uh, mums tagad ir ļoti cieši kontakti ar ASV, strādājot padomē. Un es domāju, ka šo iespēju mēs varētu vēl paplašināt un rast jaunus veidus, kā sadarboties par jautājumiem, kas ir cilvēktiesība padomas darba kārtībā. Arī par pārskatīšanu, bet arī par citiem konkrētākiem jautājumiem. Man lūdza komentēt šis te uh, iespējas, ka varētu mazāk varbūt uh, uh, kritizēt valdības, bet drīzāk aizstāvēt tos, kas aizstāv cilvēktiesības padomē. Pasaulē. Es atvainoju, es domāju, ka padomē ir dažāda, daudzējāda loma. Pirmkārt, tās loma ir sniegt tehnisko palīdzību un kapacitāšu veidošanas atbalstu Un tas būtu tāds, tātad atbalsts tām valstīm, kuras vēlas uzlabot eh, cilvēktiesību situāciju, un to padomu var darīt ar saviem mehānismiem. Otrakārt, um, padomes loma ir eh, atbalstīt eh, nevalstiskās organizācijas un veicināt to pārstāvju iesaisti padomes darbā. Ir jau laba pieredze bijusi institūcija veidošanas procesā, un tas ir jāpatur prātā, turpinot uzlabot padomes darbu. Padome, kā jau tas bija arī komisijas laikā, ir fórums, kurā uh, tie, kuri grib vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem, var uh, izteikties un uh, uzklausīt citus. Un es domāju, ka padomēji ir jāuzņems arī sava atbildība, rēģējot uz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un ir jābūt iespējai pieņemt rezolūcijas par konkrētām valstīm, ja tas ir vajadzīgs, vai arī reaģēt citos veidos. Man lūdza arī izteikties par to, kādā veidā varētu veidot konsensu. Runājot par tuvo austrumu jautājumiem, tas ir tāds plašāks jautājums un bija arī virkni jautājumu, kas attiecās uz Goldstone ziņojumu. Ko mēs varam darīt? Manuprāt, mēs varam iesaistīties sarunās kā Eiropas Savienība. Tā mēs arī darījām regulārajā sesijā un speciālajā īpašajā sesijā, balstoties uz tiem uh, principiem, ko jau es minēju, mēs piedāvājām uh, iespējamo rezultātu, kādu mēs gribētu sasniegt. Mēs to nesasniedzām gal galā, bet es domāju, šeit bija skaidra Eiropas Savienības darbība un apņemšanās eh, vest sarunas ar iesaistītajām pusēm. Un visbeidzot, priekšādātais kundze, Haujeta kungs runāja par šo te outreach programmu. Es domāju arī tāpat kā viņš, ka ka tā nevarētu būt uh, prezidentūras vienīgā loma uh, Mums ir ļoti plaša nastu dalīšanas sistēma, kur iesaistās arī citi Eiropas Savienības partneri, un mēs sadalām šo te slodzi, un es domāju, ka tas ir svarīgi arī kā signāls uh, par plaša uh, spektra aktivitātēm, kāds notiek Eiropas Savienībā, prezidentūrā un trojkā. Paldies! Kiitos. Kiitos kaikille näistä. Paldies. Paldies visiem, kuri uzstājās un kuri izteica priekšlikumus. Paldies eh, visiem, kas deva savu ieguldījumu, lai mēs arī turpmāk varam uh, labāk uh, censties veidot cilvēktiesību padomus darbu. Nākamgad mēs droši vien izstrādāsim pašu savu ziņojumu ar ieteikumiem, kā cilvēktiesību padomē vajadzētu tālāk attīstīties. Uh, un lai stiprinātu UPR pārskatu procesu, lai padome varētu arī uzdot konkrēts jautājums par konkrētām valstīm. Paldies vēstniekungam Vermēvimam, paldies arī Amnesty International pārstāvim un Hameršalds kundzēm un citiem pārstāvjiem. Un tagad varam pāriet pie otrā mūsu šodienas sēdes uh, punkta, un tas ir cilvēktiesības rietumu Balkānos, un tā ir atsevišķa uz, uzklausīšana. Un mums uh, šeit ir Kukāna kungs klāt, kas ir uh, priekšsādātājs delegācijai ar Rietumu Balkānu valstīm. Varbūt mēs tagad varētu uh, uh, paņemt divu minūšu pārtraukumu, lai var iziet ārā no zāles cilvēku un ienākt citi cilvēki. No niin, kokous jatkuu. Turpinām sēdi. No niin, arvoisat valiokunnan jäsenet ja kaikki vieraat erityisesti. Godātie de komitejas deputāti, godātie viesi un mm, sveicu šeit arī uh, viesus no Balkānu valstīm, uh, kas ir ieradušies uz šīm diskusijām. Tātad šeit mums būs uh, atvērtu uzklausīšanu par cilvēktiesību situāciju Rietumu Balkānos. Un īpaši gribētu sveikt mūsu vidū Kukānu kungu, kas ir delegācijas pie priekšstādētājs uh, attiecībām ar Albāniju, Bosniju, Hercegovinu, Serbiju un Melnkalnu un Kosovu. Un viņš arī uh, teiksīs uzrunu šīs uzklausīšanas sākumā. Un noteikti arī runās par savu pieredzi. Pavisam īsi gribētu vēl minēt to, ka 14. oktobrī komisija pieņēma savu ikgadējo stratēģiju attiecībā uz paplašanāsnās politiku. Un tas arī ir tas galvenais dokuments, uz kuru mēs balstām šo te uzklausīšanu, proti tas ir progresa ziņojums. Un, uh, mēs uh, centīsimies skatīt, kādu progresu ir panākušas kandidātu valsts un iespējamās kandidātu valstis. Tātad tās ir Horvātija, bijusī Dienaslāvijas republika Maķedonija, eh, Turcija, Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Kosova. Un mēs gribētu uzzināt vairāk par cilvēktiesību situāciju šajās valstīs un arī par samierināšanās procesu, kas šobrīd norit un kas ir būtiska daļa eh, ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Un tāpēc uzreiz gribētu dot vārdu Edvardam Kukānam, kurš ir tātad attiecīgās delegācijas priekšsādātājs Lūdzu Kukāna kungs. Uh, thank you very much. Paldies, uh, priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi, godātie viesi, dāmas un kungi. Nesen tika publicēts komisijas progresa ziņojums attiecībā uz situāciju Rietumbalkanu valstīs, un uh, tur uh, tika pausts optimisms un pozitīvi tika izvērtēts valstu progress ceļā uz Eiropas Savienību. Ziņojumā arī tika pausts aicinājums valstīm aktīvi turpināt uh, Uh, pielikt pūles, lai varētu izpildīt iestāšanās kritērijus, jo tām, jo to, joprojām vēl ir liels darbs paveicams, lai veiksmīgi kaut kad nākotnē šo procesu noslēgtu. Izpildot Kopenhāgenes politiskos kritērijus, to starpā cilvēktiesību ievērošanu un minoritāšu aizstāvību, uh, Tas ir ļoti svarīgs posms eh, šajā procesā. Un tie ir arī tie jautājumi, kur, kuri ir mūsu šodienas pēcpusdienas darba kārtībā. Var teikt, ka progress ir eh, panākts eh, iepriekšējos gados šajā jomā, un tomēr konkrētā situācija atšķirīgajās valstīs arī ir atšķirīga un policijas eh, reforma eh, bieži vien nav tik veiksmīga, kā varētu sagaidīt. Eh, savā ievadrunā ļaujiet man tikai atsaukties uz dažiem svarīgiem jautājumiem, kas noteikti būs svarīgi arī turpmākajos gados Rietumbalkānu valstīs cilvēktiesību jomā. Pirmkārt, gribētu minēt uh, samierināšanās procesu un cilvēku tiesību aizsardzību. Šie jautājumi būti, būtu jāskata kā centrālie jautājumi stabilizācijas un asociācijas procesā, kas sākās 2000. gadā. Neiedziļinot konkrētu valstu konkrētos jautājumos, es nedomāju, ka mums tam ir laika, uh, Gribētu tomēr sākumā pieminēt uh, bēgļu situāciju un iekšzemes bēgļu situāciju. Šiem cilvēkiem uh, prioritāra ir uh, pamatiesību situācijas uzlabošana, lai viņiem būtu pieejams uh, dzīves platība, lai viņiem būtu pieeja nodarbinātībai un sociālajiem pakalpojumiem. Vēl viens svarīgs jautājums Rietumbalkānu valstīm ir Eh, tas, ka atbildīgi ir eh, jāskata eh, jautājumi, kas ir saistīti ar samierināšanos un ar karu noziedznieku notiesāšanu. Eiropas Savienība līdz šim ir sniegusi ļoti labus stimulus valstīm reģionā, lai tās sadarbotos ar starptautisko kriminālu tiesu attiecībā uz bijušo Dienvidslāviju Nacionālā līmeņa kar noziedznieku tiesāšana, tātad tiesāšana nacionālajās lietās, tiesās arī ir uh, svarīgs aspekts un uh, tiek izvērtāta situācija valstīs. Uh, Nesenās eh, pēdējos gados eh, Rietumbalkānu valstis ir pielikušas pūles, lai saskaņot savu likumdošanu ar starptautiskajiem standartiem, jo īpaši attiecībā uz eh, minoritāšu tiesībām. Un e, tomēr e, vēl nav panākts pienācīgs progress. Tās ir tikai dažas problēmas, kuras gribēju pieminēt savā ievadrunā. Bet kādas tad ir mūsu bažas attiecībā uz nākotni? Gribētu um, mēģināt tās uzskaitīt. Tā ir bēgļu situācija un iekšzemes bēgļu situācija. Atbalsts starptautiskajā krimināla tiesai un uh, arī progress uh, kara noziegumu uh, tiesāšanā reģionālā līmenī. Uh, Bez tradicionālajām tiesām ir vajadzīgi citi pasākumi, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību. Minoritāšu tiesības arī joprojām ir problēma, un šī situācija ir jāuzlabo, lai veidotu, saskaņotu un integrētu sabiedrību valstīs ir konstatēts, ka ir diskriminācija, kas vērsta pret gejiem un lesbietēm, piemēram, un citām minoritāšu grupām. Un policija pārāk aktīvi necīnās pret šīm diskriminācijām. Un ir arī bijuši uzbrukumi žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem šajā reģionā arī situācija sieviešu un bērnu tiesību jomā ir ļoti delikāts jautājums Rietumbalkānu valstīs. Vēl viens uh, nopietns iemesls uh, bažām ir tātad šī te uh, minoritāšu situācija. Uh, Rietumbalkānu valstis eh, joprojām ir eh, eh, sieviešu un meiteņu tirzniecības procesos iesaistītas, un tur ir vajadzīga attiecīga politika, lai risinātu šo aktuālo problēmu cilvēki, tātad es atvainojos bērni no sociāli vājākām grupām, bērni invalīdi vai romu bērni saskars ar daudz plašāku diskrimināciju reālā dzīvē nekā tas tiek reģistrēts. Un tie varbūt ir tikai daži jautājumi, bet gribēju tos pieminēt. Es domāju, ka ir pamatoti minēt to, ka visi šie jautājumi uh, tiek detalizētāk analizēti kopā ar citām būtiskākām problēmām šajā te ļoti būtiskajā dokumentā, kuru mēs eh, saņēmām pēdējās dienās un kuru sagatavoja politiku departaments ārējo politiku ģenerāldirektorātā. Un tas saucas cilvēktiesības un samierināšanās Rietumu Balkānu valstīs. Noslēgumā priekšādātais kundze es gribētu uzsvērt to, kas visiem jau ir zināms, proti, ka Eiropas parlaments un šī apakškomiteja un visi mēs esam apņēmušies uh, dot ieguldījumu cilvēktiesību situācijas uzlabošanā Rietumu Balkānos. Lai tiešām panāktu rezultātus, mums ir vajadzīgs pēc iespējas vairāk informācijas. Ir vajadzīga objektīva, precīza informācija, un tāpēc, godātie viesi, mēs ļoti uzmanīgi eh, jūs uzklausīsim šo pēcpusdienu. Gribētu jūs eh, sveikt šeit pie mums un gribētu arī līdz ar to atbildēt atbild, tiešām atzinīgi novērtēt jūsu atbildīgo darbu. Es domāju, ka mēs visi esam vienoti un vēlamies sasniegt vienu mērķi, proti uzlabot uh, cilvēktiesību situāciju un palīdzēt cilvēkiem. Tas ir ļoti uh, grūts uzdevums un to nekad nebūs uh, iespējams pa, paveikt pilnībā, bet mums vajadzētu pielikt tiešām visas pūles un enerģiju, lai to panāktu. Paldies eh, Kukāna kungs par šo te īso, bet visaptvarošo cilvēktiesību situācijas aprakstu šajā reģionā, un jūs ļoti pamatoti norādījāt, ka mums ir vajadzīga visa informācija, ko vien varam saņemt no mūsu godātiem ekspertiem. Es gribētu ieteikt vispirms uz desmit minūtām dot vārdu Sebeka kungam, kas ir demokrātijas un samierināšanās centra direktors eh, Dienvidaustum Eiropā eh, Tesalonikos. Un, ja jūs piekritīsiet, tad pārējiem ekspertiem dosim pa piecām minūtēm, un tad varētu veidot debatas ar deputātiem. Man ir jāatvainojas, jo pretējā gadījumā mums nebūs laika debatēm. Tātad Sebeka kungs, lūdzu jums vārds. Honorable... Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, Es centīšos iekļauties mazāk nekā desmit minūtēs. Liels paldies par to, ka uzaicinājāt man šeit uzstāties šajā ļoti svarīgajā uzklaušanā. Jūs aicinājāt mani informēt par samierināšanās procesu Rietumu Balkānos. Tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, kas ir saistīts ar cilvēktiesību ievērošanu vai neievērošanu. Un jūs aicinājāt sniegt pēc iespējas vairāk informācijas. Es centīšos sniegt pēc iespējas vairāk informācijas, pat ja viss nebūs pozitīvi. Kas attiecas uz samierināšanos, tad bez samierināšanās. Um, procesi būtu pilnībā apstājušies ne tikai Balkānos, bet arī citviet, un situācija būtu palikusi tāda, kāda tā ir, proti ilgtermiņa kari. Es pārstāvu pilsonisko sabiedrību, kas ir centusies veicināt šo procesu un panākt to, lai nu, mieru baudītu ne tikai nākotnes uh, paudzes, bet uh, arī mūsdienu cilvēki. Uh, Es atvainos par to, ka varbūt neuzlikšu rozā brīles lūkojoties uz procesiem, bet gan sniegšu informāciju par to, kāda situācija ir. Uh, visi kari, ar kuriem saskārās Rietum uh, Balkāni, tika izraisīti demokrātijas uh, trūkuma dēļ. Daži no kolēģiem aprakstīja to, kā sekojošo, kāpēc man būtu jābūt eh, minoritātei jūsu valstī, ja jūs varat būt minoritāte manā valstī. Tā tad karus izraisīja nesaskaņas par teritorijām, reliģiju un citiem viedokļu atšķirībām. 14 uh, eh, gadus pēc lieliem kariem uh, un pēc Kosovā notikušās kardarbības. Kāda situācija šobrīd? Slovenija un Horvātija, kas ir vienīgā kandidāta valsts un kurai ir reāls iespējas pievienoties Eiropas Savienībai. Šīs abas valstis um, cīnās par ļoti nelielu teritoriju un piekļuvu jūrai. P sabiedriskās domas aptau rezultāti liecina, ka uh, dalī, šīs valsts vienu otru uzskata par nevēlāko kaimiņu. bet vai mēs šeit šīs te um, prodemokrātiskos signālus, ko mēs vērojam šajā teritorijā, vai tie ir vispārēji un plaši? Um, pārējais posma um, baroni joprojām ir realitāte šodien, un politiskās, reliģiskās un etniskās neska, nesaskaņas turpinās. Bosnijā un Hercegovinā pēc nesenās kara darbības joprojām nav pilnīga miera. Joprojām e, šī, arī e, šai valstī ir problēmas ar kaimiņu valstīm. Kā gan ir iespējams uh, rast mieru uh, šajā teritorijā, ja uh, ir tik daudz administ dažādu administrācijas pārstāvu, kā gan ir iespējams nodibināt mieru šādā teritorijā, kur ir milzīgs nesaskaņas starp kaimiņiem. Lai arī mēs investējam miljoniem līdzekļu, mums tomēr šobrīd nāks saskarties ar sabrukušu valsti. Ja jūs domājat, ka es esmu pārāk bargs, dodaties vizītē uz Mostaru. 15 gadus pēc um, pēc kara darbības joprojām ir milzīgs nesaskaņas šajā teritorijā. Um, kas attiecas uz Melnkalni, tad arī tā ir milzīgas uh, problēmas, taiskaitā arī ar uh, Krievijas oligarhiem. Tāda pat situācija arī ir Serbijā, kurai ir milzīgs nesaskaņas ar Kosovu, un šī ir valsts, kas eh, cenšas atrisināt robežu jautājumus. Tagad paraudzīsimies uz Kosovu, kas ir jaunākā valsts. Piemirsīsim par šīs teritorijas atzināšu, atzīšanu, bet tā ir ļoti nabadzīga valsts, kurā ir vairāk nekā 50 uh, eh, kurā bezdarba līmenis ir vairāk nekā 50%, un lielākajai daļai iedzīvotāji nav nekādu cerību piekļūt darbam. Desmit gadus pēc NATO uzlidojumiem Serbijā pat lielākie optimisti ir atteikušies no cerības uh, par daudz uh, nacionāls Kosovas atjaunošanu. Albānija, kas bija komunistu diktatūra. Arī šobrīd saskars ar milzīgām problēmām. Kas attiec uz bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju, tās austrumu kaimiņš atzīst to kā valsti, bet neatzīstās, neatzīstās uh, kultūru. Savukārt Grieķija neatzīst tās valsti. Un neaizmirsīsim, ka Javieram eh, Solanam bija jāpiespiež eh, etnisko tīrīšanu atbildīgie, lai viņi parakstītu mieru. Un neatkarīgi no tā, vai jums patīk vai nepatīk tas, ko es šobrīd izklāstu, es esmu tikai informācijas sniedzējs. Šīs valstis, protams, cenšas kļūt par demokrātiskām sabiedrībām, bet to nevar izdoties eh, panākt vienas dienas laikā. Ir ļoti grūti izveidot tādas institūcijas, kas ir darboties spējīgas, kas eh, palīdz ievērot cilvēktiesības. Es gribētu atgādināt klasisko joku, ka kad amerikāns dodas pie Angļu un vaicā, kā jums izdodas panākt tik skaistu mauriņu. Demokrātijas. Demokrātijas nodrošināšana nenozīmē tikai vēlēšanu organizēšanu. Un, protams, ka nav tik vienkārši samierināties pēc šādas kara darbības. Bieži vien runājot par bijušām komunistiskajām valstīm, tiek teikts, ka mēs nevis atjaunojam demokrātiju, bet mēs cenšamies demokrātiju izveidot šeit pilnīgi tukšā vietā ar, uh, un ļoti uh, nelabvēlīgos apstākļos. Tā, piemēram, nav izdevies atjaunot demokrātiju Krievijā, Haitī un citu vietu. Tā kā mums nav iespējams nodibināt demokrātiju eh, vietā, kur cilvēki cieši bādu, tieši tāpat nav iespējams izveidot demokrātiju tur, kur nav izdevies samierināt iedzīvotājus samierināšanās nenozīmē miera parakstīšanu, samierināšanās nozīmē, eh, zinām, Eh, garu stāvokli, tas aizņem laiku un eh, ir nepieciešama centieni. Paldies! Much, Sebek. Paldies, Sebeka kungs. Es domāju, ka mēs tiešām novērtējam jūsu vārdus un to, ko jūs teicāt. Es eh, uzreiz sāku justies vainīgi, ka es pateicu 5 minūtes katram viesim. Uh, Uh, jo mums tiešām ir ļoti labi eksperti šeit, tātad es ļoti strikti nenoteikšu šo laiku, un jūs varat, protams, arī komentēt viens otru, jo tad mēs varētu uzsākt debats ātrāk. Kominas kundze, kas ir ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos Eiropas biroja direktore Briselē. Sveicu jūs šeit! Paldies, priekšsādātājs kundze! Mēs arī atbalstām Eiropas parlamentu un jūsu apakškomitejas interesi par cilvēktiesību situāciju, kādā atrodas cilvēki, kas dzīvo Rietumbalkānos, un jo īpaši runājot par eh, bēgļiem un iekšzemes bēgļiem. Gribētu turpināt šo te diagnozi, kuru jau uzsāk man blakus sēdošais viesis, kurš eh, runāja par 90. Eh, gadu uh, situācija. Kopš 91. līdz 94. gadam 4 miljoni cilvēku tika pārvietoti no savām mājām, pirmkārt Horvātijā, pēc tam Bosnijā un Hercegovinā, un uh, šī perioda beigās arī Kosovā. Šobrīd, desmit gadus pēc Kosovas konflikta beigām un 14 gadus pēc kara beigām Bosnijā un Hercegovinā un 17 gadus pēc uh, kara beigām Horvātijā, uh, Uh, tagad tiešām ir uh, satraucoši uh, konstatēt un teikt, ka joprojām ir pusmiljons cilvēku, kas dzīvo kā iekšzemes bēgļi šajā reģionā. Un šī te starptautiskās sabiedrības uzmanība mazinās šo cilvēku problēmām un ir pienācis laiks rast risinājumu šīm problēmām. Uh, un tam ir jābūt būtiskākajam uh, aspektam samierināšanās procesā. Tāpēc uh, ANO augstais komisārs Bēkļu jautājumos devās uh, šā gada augustā uz reģionu. Viņš tikās ar Bosnijas, Hercegovinas, Her Horvātijas un citu valstu pārstāvjiem un aicināja viņus uzņemties politisko atbildību, lai arī nojaukt pēdējos šķēršļus un atrisinātu šo te iekšzemes bēgļu un citu bēgļu situāciju reģionā. Viņš minēja īpaši sēdi Serbijas bēgļu situāciju, kā um, tādu kā ļoti smagu situāciju, un viņš um, ir apņēmies to risināt. Serbijā joprojām uh, ir uh, tādi neskaidri dati, jo jau ilgu laiku nav uh, šie dati vākti, bet ir apmēram 60 tūkstoši Horvātijas uh, bēgļu, kas joprojām dzīvo Serbijā. Uh, Horvātija varētu drīz kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. No Bosnijas ir mazāks skaits bēgļu un apmēram 200 tūkstoši cilvēku ir no Kosovas eh, bēguši. Un tātad tas eh, precīzais skaitlis tomēr vēl nav zināms. Un papildus tam arī Kosovas iedzīvotāji joprojām uh, pamet reģionu un meklē patvērumu Eiropā, jo īpaši Eiropas Savienībā. Uh, Un ir tiešām satraucoši redzēt, ka Kosovas iedzīvotāju patvērumu pieprasījumu skaits pieaug. Un pēdējos deviņos mēnešos mēs esam saņēmuši tikpat daudz kosoviešu pieteikumus kā iepriekšējā gadā visa gada laikā. Bosnijā un Hercegovinā mēs dzirdējām uh, par Mostāru, bet visā valstī ir vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku, kuriem ir bijis jāpamet savas mājas un kur vēl joprojām tur nav varējuši atgriezties. Mēs esam bijuši klāti jau kopš 56. gada šajā reģionā, kad uh, Dienvidslāvija bija uzņēmēja valsts daudziem bēgļiem no uh, austrumu centrāla Eiropas valstīm, un eh, šī situācija mainījās, tad, kad bija jāsniedz palīdzība šiem karā cietušajiem. Tagad mēs cenšamies eh, atrisināt beidzot šo bēgļu situāciju. Mūs atbalsta arī Eiropas komisija. Eiropas komisija atbalsta mūsu eh, programmas attiecībā uz labprātību, bēgļu atgriešanos un integrāciju Un tāpat kā mans blakus sēdētājs, es gribētu uzsvērt, ka visjūtīgākās grupas ir uh, tiešām uh, Romi šo te bēgļu vidu, jo viņi saskaras ar uh, daudzējādu diskrimināciju un bieži vien uh, viņiem uh, tiek pārkāptas un liektas pamatiesības. Uh, uh viņi Eh, arī saskars ar situāciju, ka viņiem nav dokumentu, personas dokumentu, daudziem tie ir pazuduši, daudziem nekad nav bijuši dokumentu, eh, joprojām netiek reģistrēti jaundzimušie Roma vidū, un eh, mēs kā prioritāti ar Eiropas komisijas finansējumu uzsveram un ieviešam konkrētu projektu, lai palīdzētu Roma bēgļiem, lai viņiem varētu uh, uh, izsniegt dokumentus, viņi varētu reģistrēt savus bērnus un uh, civiltiesisko uh, aktu uh, noslēgšanu. Un priekšādātājs kundze, kā jūs teicāt, laika nav daudz, bet es varbūt uh, vēl varētu vēl uzsvērt pāris lietas, kas, mūsuprāt, ir prioritārā kārtā jāīsteno. Pirmkārt, jārod risinājums horvātu bēgļiem, kas joprojām dzīvo Serbijā. Lai to panāktu, mums ir uh, jāatbalsta uh, Mm, un jāaicina pārvaldes un iestādes sniegt mums uh, precīzu statistiku par bēgļiem, kas dzīvo uh, šajā valstī. Un tiem, kas grib atgriezties Horvātijā, būtu jāpalīdz. Un, uh, manuprāt, mūsuprāt, vēl nav pilnībā izmantots atgriešanās potenciāls, un tas ir cieši saistīts ar uh, bēgļu uh, Uh, tiesībām, kādas tām bija uh, Dienvidslāvijas republikas laikā, un mēs aicinām Horvātijas valdību izveidot kompensācijas mehānismu par uh, zaudētajām ēkām, lai šiem uh, cilvēkiem ierādītu dzīves vietas. Un uh, tie cilvēki, kas grib apmesties pastāvīgi Serbijā, arī viņiem būtu jāpalīdz, lai viņi to varētu darīt. Uh, un lai varētu atzīt viņu nostrādātos gadus, lai viņi pēc tam varētu saņemt pensiju, tas arī būtu svarīgs solis pareizajā virzienā. Otrakārt, mums ir jārod uh, uh, bēgļu, ri, risinājums bēgļiem Bosnijā, Hercegovinā, Melnkalnē, un lielākā daļa no šiem cilvēkiem ir Romi un citas minoritātes. Un, uh, uh Ir jautājums par to, kad bēgļi jutīsies pietiekami droši, lai atgrieztos uh, Un ja viņi tādu vēl uh, nejūtas, tad kā mēs varētu palīdzēt tiem, kur nevēlas atgriezties Kosovā? Mēs ceram, ka tiks sniegta palīdzība uh, valdībām, lai tās varētu uh, veiksmīgāk integrēt šos cilvēkus. Un tad arī tiem, kuri ir bēguši uz Serbiju, Uh, lielākā daļa etnisko albāņu, kas uh, bēga, ir tagad atgriezušies, bet uh, minoritāšu grupa integrācija ir ļoti sarežģīts process, un es domāju, ka tā ir arī problēma, ar kur mēs saskaramies Eiropā, kur uh, lielākā daļa, kas uh, nāk no Kosovas un pa prasa patvērumu Eiropā, nav kosovieši, bet ir uh, Romi un Albāņi. Mums ir tātad bijusi eh, šīs te divas desmitgades eh, bēgļu eh, situācija Rietumbalkānos, un mums ir jādara viss, lai šo situāciju izbeigtu, lai palīdzētu šo te mm, situāciju uzlabot un integrēt cilvēkus vai ļaut viņiem atgriezties mājās. Uh, Paldies, Kumīnas kundze, jūs minējāt, ka Eiropas komisija ir palīdzējusi un nākamajam gribu dot uh, vārdu komisijas pārstāvim, kas ir uh, direktors uh, Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnas, Serbijas un Kosovas jautājumu nodaļā. Direktors tātad, un tas ir Mirēl Kungs. Lūdzu, jums vārds. Um. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties jums par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Mums ir nepieciešams spēcīgs atbalsts no jūsu komitejas un no Eiropas parlamenta puses. Un to iemeslu dēļ, kurus minēja Sebekungs un Kuminkungs. Mēs tāpat arī priecāmies par šo dokumentu, kur sagatavojas Eiropas parlamenta sekretariāts. Cilvēktiesība aizsardzība, minoritāšu jautājumi Šie jautājumi ir cieši saistīti ar Kopenhāgenes politiskiem kritārijiem. Tad, kad mēs runājam par bēgļiem, tad šie jautājumi, protams, ir cieši saistīti ar stabilizācijas procesu, un tieši tāpēc komisijā mēs eh, ļoti milzīgu lomu piešķiram šiem jautājum, jautājumiem, un eh, šie tie monitorīgi jautājumi arī ir ļoti svarīgi. Mēs tāpēc sniedzam arī finansiālo palīdzību un es centīšos atbildēt arī uz jautājumiem, kas tika uzdoti eh, šajā saistībā. Mēs eh, sadarbojamies ar ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos un citām organizācijām. Es domāju, ka par spīti mūsu centieniem, mūsu viskopīgajiem centieniem, cilvēktiesība aizsardzības līmenis Rietumbalkānos joprojām uh, eh, rada zināmas bažas. Netik daudz Eh, juridiskā ietvar dēļ. Es domāju, ka nepieciešamais eh, juridiskais un institucionālais ietvars attīstās eh, ļoti strauji dažās valstīs, un citās valstīs var teikt, ka tas jau ir izveidots, ir tikušas pieņemtas stratēģijas minoritāšu integrēšanai, antidiskriminācijas likumdošana ir tikusi pieņemta vai tiek pieņemta dialoga ietvaros dialoga kura mērķis ir panākt vīzu procesu atvieglošanu. Tie ir ļoti pozitīvi aspekti. Jautājums ir drīzāk par atšķirību starp šiem eh, dokumentiem un realitāti. Starp dokumentiem un to īstenošanu. Daudzos gadījumos, un es domāju, ka es varu teikt to pavisam skaidri, politiska apņemšanās nav pietiekama un tāpat arī nav nepieciešami resursi. Protams, kā ekonomiskā rīze un um, budžeta ierobežojumi um, šajās valstīs tikai vēl palielina grūtības. Pavisam īsi runājot par cilvēktiesību jautājumiem, um, pirms es pievēršos uh, samierināšanās procesam Tie jautājumi, par kuru mēs izteicām bažas eh, savā progresa ziņojumā, ir, eh, cilvē, ir bērnu un sieviešu cilvēktiesības, tāpat arī draudi un vārdarbība pret cilvēktiesību aizstāvjiem un medijiem, žurnālistiem. Un tas, protams, ierobežo lomu, kāda var būt medijiem un žurnālistiem šajos reģionos. Tāpat arī diskriminācija, kas saistīta ar piekļuvu veselības aprūpei, nodarbinātībai, sieviešu tirzniecība. Un jāsaka, ka viena no minoritātēm visos šajos reģionos cieši visvairāk, un tie ir Romi. Protams, ka šī situācija vissmagākā ir bēgļiem un gados veciem cilvēkiem kuri jau 15 gadus dzīvo ļoti smagos apstākļos. Zināms, progress dažos ja, eh, gadījumos ir panāks Bosnijā, um, Hercegovinā, bet pasākumi, kas tikuši īstenoti līdz šim, nav uh, gluži simtprocentīgi piemēroti tām vajadzībām, kādas ir novērotas šajā reģionā. Horvātijā mēs uzskatām, ka vislielākās bažas ir saistītas ar to, ka uh, mājokļi ir, pie, ir tiek piedāvāt bēgļiem, kas vēlas ierasties, bet ir ļoti daudz tādu bēgļu, kuriem nepietiek šo mājokļu un kuriem šis, šie mājokļi nav piešķirti. Tā dēvētajā 23. sarunu sadaļā mēs esam sākuši runāt par to, bet uh, mēs runājam par eh, mājokļu jautājumu un arī par tiesībām uz pensiju. Mēs ceram, ka šie te specifiskie priekšnoteikumi pirms iestāšanās sarunu kontekstā novedīs pie pozitīviem rezultātiem. Bijušā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā mēs uzskatām, eh, ka šis jautājums varbūt nav tik plašs ne tikai tāpēc, ka bēgļu skaits ir mazāks, bet tāpēc arī, ka ir panākts progress, piemērojot likumdošanu Eiropas Savienības standartiem, un ir eh, neliela trūkumi eh, dažos procesos, un te jau atkal jāsaka, ir atšķirības starp likumiem to īstenošanu. Bosnijā un Hercegovinā mēs esam atbalstījuši atgriešanās procesu vairāk gadu garumā, jo īpaši pie palīdzot mājokļu rašanā, un svarīgākais punkts, manuprāt, ir tas, ka ir tikusi izstrādāta stratēģija no Bosnijas un Hercegovinas puses, un ar lielu atbalstu no, no augsto, uh, augstā komisāra bēgļu lietās, um, zinām, uh, Finansiālā palīdzība ir tikusi piešķirta, bet stratēģija nav pieņemta, tāpēc, ka nav panākt vienošanās, vai šie līdzekļi būtu jāizmanto tikai iedzīvotāju atgriešanai, vai arī eh, šos līdzekļus varētu izmantot arī bēgļu integrēšanai, vai arī to cilvēku integrēšanai, kur nevēlas atgriezties izcelsmes vietā. Tātad, vai arī šos līdzekļus varētu izmantot abos gadījumos. Uh, Pagaidām, jebkurā gadījumā vienošanās nav panākta, un šī stratēģija ir bloķēta parlamentu līmenī. Atsaucoties uz Sebeka kunga teikto par mostu, tad man jāsaka, ka ne tikai mostā, bet 85 pašvaldībās joprojām ir sistēma, saskaņā ar kuru eh, vienā ēkā atrodas divas skolas skola bērniem, kas, pār, kas ir bosni, bosniešu kopienas pārstāvji un no otras puses katoļu kopienas pārstāvjiem, kā gan ir iespējams vienā ēkā apvienot divas skolas. Melnkalnē galvenais jautājums, protams, ir bēgļi no Kosovas galvenokārt. Un uh, pozitīvs aspekts ir tas, ka vīzu liberalizācijas dialogu ietvaros Melnkalna šobrīd reģistrē pārvietotos iedzīvotājus, lai viņiem piešķirtu oficiālu statusu. Un līdz ar to šie iedzīvotāji varētu saņemt uh, sociālo palīdzību, piekļuvi sociālajai aprūpēji un arī nodarbinātībai. Mēs ceram, ka attiecību nodarbināšana starp Melnkalnu un Kosovu palīdzēs vismaz dažiem bēgļiem atgriezties Kosovā. Serbijā Kuminskundze jau minēja e, skaitļus, diemžēl mūsu rīcībā nav uzticama skaitļa neatiecībā uz bēgļu, ne arī pārvietoto iedzīvotāju skaitu, bet vismaz 5000 cilvēku dzīvo e, šajos te bēgļu centros ļoti e, grūtos apstākļos un, protams, ka lielākā daļa ir Roma un ļoti neliels skaits vēlas atgriezties Kosovā. Man šķiet, ka 2008. un 2009. gadam Eh, ir, eh, proti, 850 cilvēki apmēram ir atgriezušies Kosovā. Kāpēc ne vairāk? Tāpēc, ka nav nepieciešamās uzticības, nav darba iespēju un nav mājokļu. Mēs tik tiešām cenšamies atvieglot šo procesu, mēs finansējam mājokļu celtniecību, bet, diemžēl, šobrīd nav vairāk pārvietoto iedzīvotāju, kur vēlētos atgriezties. Belgradā un Prištinā ir sagatavot stratēģijas iedzīvotāju atgriešanai. Bet mēs nezinām, vai šīs abas stratēģijas um, panāks nepieciešamo konverģenci turpmāko mēnešu laikā. Varbūt mums būs iespēja atvieglot dialogu, lai šīs abas stratēģijas apvienotos un lai būtu iespēja atgriezt bēgus un pārvietotos iedzīvotājus. Kas attiec uz bēgļu atgriešanos, tad jāsaka, ka šis process ir ievērojami uh, samazinājies un tas ir ticis bremzēts pēdējā laikā. Un dažos gadījumos tas ir gandrīz pilnībā apstājies. Tāpēc arī mēs uh, apsveicam neseno iniciatīvu par ministru konferences organizēšanu. Mēs jau ar kolēģiem par to esam runājuši, mēs esam gatavi palīdzēt sagatavot šo konferenci. Protams, ka tas ir viens no um, svarīgākajiem priekšnoteikumiem um, samierināšanās procesā un stabilizācijas procesā, jo kā gan citādi var izveidot stabils uh, kaimiņu attiecības starp valstīm, ja tūkstošiem cilvēku joprojām dzīvo bēgļu um, nometnēs. Un es domāju, ka viens no svarīgākajiem aspektiem ir reāla, brīva izvēle. Izvēle izlemt, vai jūs, vēl, vai jūs vēlaties atgriezties vai nē. Un tādu priekšnoteikumu radīšanu, lai iedzīvotāji varētu atgriezties, vai arī nepieciešamo apstākļu radīšanu tajā valstī, kur cilvēki atrodas, lai viņi varētu integrēties sabiedrībā. Vēl viens svarīgs priekšnoteikums samierināšanās procesā ir uh, kara noziedznieku tiesāšanu. Kā jūs zinat, tā ir, ir atbildība, kas gūstas uz sabiedrisko uh, uh, kriminālu tiesu bijušajai Dienaslavijai. Un vispirms mums jācenšas finansiāli atbalstīt uh, sadarbības starp starptautisko tiesu un dalībvalstu prokuroriem, galvenokārt apmācīšanā, otrkārt sniedzot finansiālu atbalstu dalību finansiālo atbalstu uh, attiecīgo valstu tiesām, un es domāju, ka ir jau panākt zināms progress šajā jomā. Bet joprojām Serbijā jo īpaši ir tūkstošiem, uh, proce, tūkstošiem lietu, kas vēl nav iztietā, iztiesāts. Un milzīgās grūtības, ar kurām saskars uh, prokurori nacionāla līmenī, ir tas, ka nav panāk, ka nav noslēgts vienošanās par izdošanu, un daudzos gadījumos nav iespējams virzoties uz priekšu, tāpēc, ka um, kar noziedznieki nevar tikt izdoti. Un, protams, ka tiesstaps ir ierobežots. Treškārt, mēs atbalstam arī finansiāli atbalstot vietējās nevalstiskās organizācijas, kuras ir apņēmušās um, nodibinātu patiesību un taisnību un darīt to zinām visiem. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs samierināšanās procesā. Mēs atbalstām vairākas nevalstiskās organizācijas Zagrebā, Sarajevā un Belgradā. Tās organizācijas, kur mērķis ir pētīt vēsturi un darīt to zinām. Bez šāda procesa, neatkarīgi no tā, cik uh, smags tas ir, nekāda samierināšanās nevar notikt. Tāds ir mans viedoklis, un es domāju, ka tāda ir arī secinājuma, kurus mēs esam izdarījuši no Eiropas kopienas vēstures. Nevalstiskās organizācijas visās um, valstīs ir pievērsušās jaunai iniciatīvai, kas ir RECOM iniciatīva, kuras mērķis ir izdarīt spiedienu uz valdībām, lai tās um, vairāk pievērstos pārejas posma um, tiesība aizsardzībai, samierināšanai un uh, lai tās uh, panāktu to, ka nākamās paudzes varētu uzzināt taisnību par to, kas ir noticis. Mēs esam gatavi to atbalstīt un decembrī mēs uzņemsim semināru šeit Briselē, kur organizē vairākas eh, nevalstiskās organizācijas. Tas notiks pirmo reizi. Un es domāju, ka par spīti progresam, jo īpaši juridiskajā jomā, Mēs nevaram uh, apmierināties tikai ar to, ko esam sasnieguši. Mums ir jāturpina virzīties uz priekšu, mums ir jāturpina izdarīt spiedienu, mums ir jārēķinās, mēs varam rēķināties ar to uh, komisijā, un mēs um, rēķināmies ar Eiropas parlamentu, un šeit pārs, uh, pārstāvot organizāciju atbalstu, lai to īstenotu. Paldies! Paldies! Mēs tiešām redzam, ka šis process komisijā ir ļoti labās rokās. Un tagad eh, detalizētāk par pārejas posma tieslietu uh, institūcijām, un nākamais runātājs būs Bogdāns Ivanīsevičs, kas pārstāv starptautisko pārejas posma tieslietu centru Belgradā. Un jums vārds lūdzu. Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Starptautiskais uh, centrs uh, patiesībā atrodas Ņujorkā, bet es strādāju Belgradā šīs organizācijas um, vārdā. Ņemot vērā, ka ir ļoti maz laika, 5 minūtes, eh, tad man uh, tā tad ir jāizsakās ļoti īsi, eh, bet uh, tas nebūs īpaši grūti, jo Mirela kungs savas runas beigās jau pauda šīs te lietas, par kurām gribēju runāt, un man bija liels prieks dzirdēt uh, ka viņš tās pieminēja šī tā iniciatīva, un uh, tā ir svarīga iniciatīva. Uh, un tā es arī pievērsīšos tam uh, detalizētāk savas prezentācijas laikā. Runājot par pārējais posmu tieslietu sistēmu, šeit mēs runājam galvenokārt par četriem mehānismiem - kriminālās procedūras, reparācijas, institucionālās reformas un patiesības meklēšana. Un tāpēc ir arī šī rekoma iniciatīva uh, Uh, un uh, kas attiecas uz manu prezentāciju, tad es pievēršīšos šīm te četrām uh, lietām, četriem pīlāriem, bet neiedziļināšos detalizēti tajā, kā katrai valstī sokas katrā no šīm jomām. Vispārīgi runājot, eh, tagad 15 gadus eh, šajā reģionā ir bijušas diskusijas par eh, pārējais posma tieslietu sistēmu, un tur ir tagad ANO iniciatīva bijusi tātad izveidot šo starptautisko kriminālu tiesu un bijušie Dienvidslāvijai un arī Eiropas Savienība ar savu nosacījumu politiku ir šeit iesaistījušies. Uh, Startautiskā krimināla tiesa bijušie Dienslāvijai, kas atrodas Hāgā, ir spēlējusi nenovērtējums svarīgu jomu, eh, tiesājot militāros un politiskos vadītājus. Un tas sagatavoja eh, šīs te nacionālā līmeņa lietas, ko varētu skatīt nacionālajās tiesās. Un eh, tomēr mēs nevaram sagaidīt, ka tas vien samierinās šīs te etniskās grupas reģionā, ko Šrebeka kungs jau minēja. Viņš ļoti pārliecinoši par to runāja. Kas attiecas uz uh, centieniem tiesāt uh, uh, kara noziedzniekus vietējās tiesās, tas tika uzsākts jau šīs desmitgades sākumā, kad uh, Uh, kara laika uh, vadītāji Horvātijā un Serbijā atstāja savus amatus. Un uh, progresa indikators ir tas, ka ir uzsākta virkne tiesas prāvu Bosnijā Hercegovinā pret bijušiem līderiem, un šeit ir sadarbība arī starp prokuroru birojiem dažādās valstīs. Šī sadarbība ir uzlabojusies. Un tomēr, neskatoties uz progresu, uh, tikai neliels procents no uh, kara noziedzniekiem ir notiesāti nacionālajās tiesās. Politisko struktūru atbalsts un uh, vairākuma atbalsts attiecīgajā valstī joprojām ir ierobežots attiecībā uz šiem tiesas procesiem. Svarīgs un būtisks uh, pozitīvs izņēmums ir Bosnija un Hercegovina un to varētu skaidrot ar faktu, ka īpašais kara noziegumu birojs prokurora e, birojā ir tāda hibrīda institūcija, kur e, šie prokurori sagatavojas ar e, bosniešiem. Tātad ir bijuši daudzi gadi intensīva darba, un Bosnijas Hercegovinas tiesā uh, uh, ir bijuši vairāk kā 30 spriedumi pieņemti. Salīdzinājumam var pateikt, ka visās pārējās reģionu valstīs pēdējos 15 gados pēc konflikta beigām Bosnijā un Horvātijā ir uh, bijuši 200 galīgi spriedumi. Tas ir tāds uh, aptuvens skaitlis, jo ir ļoti sarežģīti, gandrīz neiespējami saņemt precīzus datus. Uh, un uh, neskatoties uz to, ka ir panākts būtisks uh, progress, upuri šajā reģionā, protams, ir neapmierināti, tāpēc, ka ir pastrādāti tūkstošiem kara noziegumu šo konfliktu laikā 90. gados šajā reģionā. Tagad pārējot pie cita uh, pārējais posma tieslietu sistēmas pīlāra - institucionālās reformas. Vienīgās reformas, kas uh, ir veiktas bijušās Dienaslāvijas uh, valstīs, lai panāktu cilvēktiesību pārkāpumu uh, pastrādātājs, uh, tātad neļaut viņiem vairs strādāt. Tās ir bijušas policijas reformas 2002. un 2004. gadā, mm, tiesu reforma notika arī. Tiesu reforma uh, tika uztverta kā diezgan veiksmīga, jo tika samazināts nekvalificētu darbinieku skaits tiesu institūcijās un veicināja arī etnisko daudzveidību prokuroru birojā un citās tiesu institūcijās. Serbijā tika pieņemts likums par cilvēktiesību pārkāpumiem un par atbildību par tiem, bet tas vēl nav ieviests līdz šodienai. Reparācijas bijušajā Dienvidslāvijā gan materiālās, gan simboliskās uh, galvenokārt tika sniegtas uh, vairākumtautību pārstāvjiem, un nu, šim procesam vēl ir jāsākās attiecībā arī uz mazākumtautību pārstāvjiem. Reparācija politika balstās uh, uz etniskās solidaritātes principu ar upuriem, kamēr atbildības princips par pastrādātiem noziegumiem gandrīz netiek piemērots reparāciju jomā. Uh, Valdības reti atvainojas citām valstīm vai etniskajām grupām vai arī sniedz kaut kādu individuālu kompensāciju par veselības zaudējumiem, bojājumiem vai, piemēram, bojāgājušajiem. Un šeit ir arī tāda kā nevienlīdzīga attieksme attiecībā uz militāro personālu Tagad pārējot pie pēdējā no mehānismiem eh, patiesības meklēšana nav uh, bijusi tāda efektīva uh, patiesības meklēšanas komisija nevienā no bijušās Dienaslavijas valstīm. Viena vismaz formāli tika izveidota tā sauktā patiesības un samierināšanās komisija toreizējā Dienvidslāvijas federālajā republikā, tā tika izveidota 2001. gadā, bet eh, to um, tā pārtrauc tavu darbību pēc gada, bet tai nebija nekāda darba rezultāta, nebija nekāda ziņojuma vai tam līdzīgi. Tas, ka nav šādas uh, komisijas, līdz ar to vietējās tiesas un starptautiskā krimināla tiesa bijušie Dienaslāvie un nepolitiskās organizācijas vēsturnieki un plašaziņas līdzekļi ir devuši būtisku ieguldījumu patiesības meklēšanā šajā reģionā. Un šeit divas nevalstiskās organizācijas būtu jāuzsver, tā ir Sarajevā esošais dokumentācija un pētniecības centrs un arī dokumentācija centrs Belgradā. Uh, kas tika izveidots, eh, lai eh, reģistrētu bojā gājušos un lai reģistrētu visus šos bojā gājušos ar, ar konkrētiem vārdiem. Viss eh, īstākais izaicinājums pie šajā Dienvidslāvijā ir bijis uh, panākt tādu faktu apkopojumu, ko pieņem uh, iedzīvotāji. Tātad uh, atklāt nemaz nav grūti, bet ir strīdi par to, kas tad ir patiesība. Tie fakti, kas ir savākti, uh, tomēr nav panākuši attiecību normalizāciju etnisko grupu starpā šajā reģionā. Uh, Un tāpēc te, šī ideja par patiesības komisiju parādījās pirms vairākiem gadiem nevalstiskajā sektorā starp uh, upuru un cilvēktiesību aizstāvju grupām. Un uh, tad arī nevalstisko organizāciju koalīcija, kurā bija 230 organizācijas, eh, kas dien dienā tiekas un eh, eh, piedalās konsultāciju procesā. Tātad mērķis ir konstatēt, vai šo valstu sabiedrībā ir vēlme izveidot tādu oficiālu patiesības komisiju reģionālā līmenī. Ideja tā tad ir tāda, ka uh, reģionu valdībām līdz 2010. gada beigām varētu tikt iesniegts uh, formāls pra prasījums, uh, pieprasījums vākt parakstus uh, reģiona individu vidu ko, uh, par šādas komisijas izveidi kopīgi. Es saprotu, ka man nav laika, lai iedziļinātos šajos jautājumos, bet uh, tas ir tāds process, kas noteikti būtu jāatbalsta, un mēs kā organizācija tur iesaistāmies, sniedzot uh, uh palīdzību uh, ar ekspertiem un tam līdzīgi. Paldies par uzmanību! Paldies! Es domāju, ka visas šīs iniciatīvas ir pelnījušas uzmanību, un es domāju, ka šī ir ļoti laba diena, kad to apspriest, jo mēs svinam Berlīnas mūra krišanu, un mēs zinām, ka uh, Vācija vismaz ir mēģinājusi Um, tikt pāri šīm te diktatūrām, kas ir bijušas tais vēsturē, vismaz divām. Un tagad uh, mēs varam uh, uzklausīt Amnesty International pārstāvis. Es ceru, ka jūs varēsiet labi sadalīt savu uzstāšanās laiku, un es ceru, ka paliks laiks arī mūsu deputātiem izteikties un uh, komentēt. Jā, es runāju, es uh, darbojos ar pus no Rietumbalkānu valstīm, un tātad uzstāšos arī par pusi no šīm valstīm. Es eh, runāšu galvenokārt par trim atsevišķiem aspektiem, kas saistīti ar šo jautājumu. Mēs eh, ceram, ka Amnesty International var panākt eh, situācijas uzlabošanos, jo, protams, ka mūsu mērķis ir garantēt cilvēku tiesības un Amnesty International mērķis ir panākt šo attīstību, un mēs ceram, ka jūs varat mūs pavadīt šajā darbā, lai uzlabotu situāciju tiem cilvēkiem, kur ir cietuši, kā jau mēs dzirdējām iepriekšējo runātāju teiktajā, daudzos gadījumos, kad ir pārkāptas viņu cilvēku tiesības un viņi joprojām cieši. Pirmā joma, kurais vēlētos pievērsties, ir ir nolaupīšana. Diemžēl um, iestādes nav uh, spējīgas sniegt informāciju cilvēkiem par to, kur atrodas uh, viņu piedarīgie. Un tas ir uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas trešā um, panta pārkāpums. Serbijā, Kosovā, Maķedonijā, Melnkalnē, Horvātijā, Bosnijā un, un ja mēs eh, saskaitām visus šos gadījumus kopā, tad runa ir par vismaz 15-16 tūkstošiem eh, cilvēku, kuri joprojām nav saņēmuši ziņas par to, kur atrodas viņu ģimenes locekļi. Um, Amnesty International ir publicējusi ziņojumu, kas ir izplatīts arī um, nu, jums, un tas ir pieejams arī eh, serbu un albāņu valodā. Un runa ir par um, to, kas ir paveikts eh, Balkānu teritorijās, lai garantētu eh, tiesības eh, cilvēkiem uzzināt, kur atrodas viņu piedarīgie. Un vienīgā vieta, kur ir notikusi reparācija, ir Melnkalnē pagājušajā gadā, kur Montenegro valdība pēc vairākiem šādiem gadījumiem izmaksā reparācijas cilvēkiem, kas tika deportēti savulaik šī um, konflikta ietvaros. Šajā ziņojumā mēs nākam klajā ar veselu virkni rekomendāciju, kas, eh, protams, tiek specifiski adresēts Serbijai un Melnkalnei, bet kas varētu nodarīt arī citām valstīm. Un daļa šo rekomendāciju ir par atbalstu, par kur mēs jau dzirdējām, par atbalstu tiesām, eh, kas tiesā kara noziegums Serbijā un citviet reģionā tā kā Eiropas Savienībā ir misija uh, šajā reģionā, tad mēs gribētu aicināt uh, turpināt atbalstīt šo misiju, jo pirmo reizi desmit gadu laikā mums ir izdevies uh, konstatēt progresu izmeklēšanā un notiesāšanā, kas saistīta ar iedzīvotāju um, pazušanu. EULEX misija. Tātad. Uh, tā ir viena lieta, ko jūs varat darīt. Jūs varat turpināt atbalstīt EU leks misiju. Cilvēkiem ir nepieciešama kompensācija par piedarīgo pazušanu. Vēl viena joma, par kuru es gribētu runāt, arī ir joma, par kuru runāja jau iepriekšēji runātāji, proti, ka cilvēki šajā reģionā, kur cenšas panākt to, lai mm, beigto šī nesodāmība, kas mm, valda saistībā ar karu noziegumiem. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu par cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri atrodas riska situācijā Serbijā. Jūs varbūt par dažiem um, gadījumiem jau būsiet dzirdējuši, ir vairāk cilvēktiesību pārstāvji, kur tik pieminēti kādā uh, laikraksta rakstā un kur tika apsūdzēti par to, ka viņi atbalsta iestāšanos Eiropas Savienībā un par to, ka viņi pieprasa kar noziegumu iztiesāšanu. Eiropas Savienība pirms dažiem gadiem sagatavoja uh, Eiropas Savienības vadlīnijas cilvēktiesība aizstāvjiem, un tajā aicināts Eiropas Savienības dalībvalsts un to vēstniecības uh, Serbijā, Kosovā uh, Serbijā, Horvātijā, Bosnijā īstenot šīs vadlīnijas, lai nodrošinātu to, ka cilvēktiesība aizstāvji tiek aizsargāti, lai tad, kad viņu, viņi tiek vajāti vai, viņu, eh, vai tiek izdarīt uzbrukumi viņu birojiem, vai arī, eh, piemēram, kad eh, seksuālās minoritātes nevar piedalīties gājienos, atbalstīt viņus un nosodīt, piemēram, to, kas notika Belgradā 20. septembrī. Tātad būtu nepieciešams, lai visas Eiropas Savienības dalība valsts iestātos par to, ka Eiropas Savienības vadlīnijas attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību tiek īstenots. Un visbeidzot, jāsaka, es priecājos, ka kolēģi no ANO augstā komisāra biroja un arī pārējie kolēģi ir uzsvēruši šo eh, jautājumu, kas saistīts ar lielo bēgļu skaitu reģionā. Mēs gribētu iet nedaudz tālāk nekā eh, rekomendācijas, kuras izteica eh, ANO komisāra birojas ka būtu nepieciešams divpusē, būtu nepieciešami divpusējie nolīgumi, lai um, um, panākt to, ka šie iedzīvotāji var atgriezties teritorijās. Jo Amnesty International neuzskata, ka Romiem ir nepieciešamie priekšnoteikumi, lai viņi varētu atgriezties Kosovā. Mēs dzirdējām par to, kas notiek Maķedonijā, kur iespējams ir paredzēta šāda integrācijas iniciatīva, bet mēs redzam arī, kas notiek Melnkalnē. Un cilvēki no Kosovas nevar saņemt patvērumu tiesības, bet tās būtu nepieciešams, tās vismaz atrisinātu daļu problēmu. Un mēs gribētu aicināt jūs arī eh, turpmāk īstenot eh, šo te pagaidu aizsardzību attiecībā uz eh, šiem cilvēkiem un nodrošināt to, lai viņiem būtu iespējas uz atgriešanos, lai viņi nepārtraukt neatgrieztos pie mums un neklāvētu pie durvīm pēc palīdzības. Tātad tie ir konkrēti ieteikumi, ar kuriem mēs Vēlamies vērsties pie Eiropas parlamenta, lai tas izdarītu spiedienu uz Eiropas Savienības institūcijām un lai šo cilvēku liktenis tiktu uzlabots. Paldies! Liels paldies Džonsas kundzei! Es gribētu um, pieminēt, tagad, kad jūs pieminējāt šīs te Eiropas Savienības vadlīnijas, es gribētu teikt, ka mums nav ieskata tajā, kā š, Eiropas Savienības dalībvalsts īsteno šīs vadlīnijas. Jā, lieliski, jo Eiropas ombudam, protams, ir uh, pilnvars, un es esmu ar viņu runājis par šo jautājumu. Un viņš ir teicis, ka ja viņš saņem sūdzības par uh, vadlīniju neīstenošanu, tad viņš ir, uh, viņam ir pienākums izmeklēt šos gadījumus. Tātad jūs varat izmantot šo iespēju. Tagad eh, došu vārdu komitejas locekļiem, kur vēlējās izteikties. Es atvainojos, bet man noteikti jādod vārds tik aizsars kungam, un jums noteikti tiks dots vārds pēc tam, ja mums būs vēl laiks. Lūdzu, tik aizsars kundz, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji man ļoti žēl, ka mums nebija iespēja uzklausīt otru Amnesty International pārstāvu, bet es ceru, ka viņam būs iespēja izteikties. Jā, tiesa. Uzklausot eh, dažādos runātājus, mums nācās secināt, ka mēs saskaramies ar paradoksu, jo, protams, situācija, kur viņa apraksta, vienlaikus ir ļoti sarežģīta situācija un diezgan um, uh, nepatīkam situāciju saistībā ar cilvēku tiesībām, kā jau eh, runātāji minēja, mums ir eh, nevis jāatjauno demokrātija, bet tā jāuzceļ pilnīgi jaunā vietā, jo šajās valstīs demokrātija nekad nav eksistējusi. To es noteikti paturēšu prātā. Bet jūs noteikti arī apzināties, ka diezgan da, liels skaits Eiropas Savienības pilsoņu vairs neatbalsta turpmāku paplašināšanos. Mēs to uh, dzirdam ļoti daudz, un cilvēktiesība jautājums ir ļoti jūtīgs jautājums. Bet Rietumu Balkāni atrodas tādā geogrāfiskajā zonā, par kuru mēs esam eh, vismaz tā konceptuāli vienojušies, ka būtu jāveicina paplašināšanās, Eiropas Savienības paplašināšanās eh, šajā reģionā un paplašināšanās Balkānu virzienā, protams, mm, nenotiks rīt, un tas nenotiks pavisam drīz, jo mēs nevaram paplašināt Eiropas Savienību, iekļaujot dalībvalstis, kurās demokrātija nav vismaz zināmā mērā stabilizējusies. Un eh, es pateicos Mirelkungam par to, ka viņš lieliski paskaidroja diezgan niansēti uh, Eh, visu to, ko komisija jau ir īstenojusi, man būtu neliels jautājums. Manuprāt, Kosova ir eh, tāds kā piemērs. Tā ir teritorija, kas ir neliela, kas ir ļoti nabadzīga, bet eh, kurā, ja var teikt, mēs esam ļoti daudz likuši uz spēles, jo mēs to gandrīz mākslīgi cenšamies būvēt. Un mēs no šī gadījuma daudz esam mācījušies. Mēs eh, esam arī nosūtījuši EULEX misiju un jau apmēram gadu mēs runājām par pārejas um, um, tieslietu jautājumiem, par um, ehm, karu noziegumu tiesātā, iztiesāšanu, un es gribētu zināt, cik tālu mēs šajā procesā esam pavirzījušies. Varbūt Mirelkungs varētu atbildēt, bet varbūt arī kāds cits uz jautājumu par to, cik lielā mērā šī te metodoloģija, kas tīri finansiāli mums ir maksājusi diezgan dārgi, ir nesus savus augļus Kosovā, jo citādi jāsaka, ka mēs esam tādā bezcerīgā situācijā, ja mums nav izdevies panākt to, ko mēs vēlējāmies, jo mēs esam investējuši diezgan daudz cilvēku resursu, diezgan daudz finansiālo resursu, tātad vai šī um, iniciatīva ir veiksmīgi, vai tā darbojas un vai mēs turpināsim arī tā turpmāk. Paldies! Paldies, Kaisers kundzei. Nākamais runātājs Prodīkungs, lūdzu. Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties Sebeka kungam, arī Ivan Iseviču kungam par viņu teikto. Viņu referāti bija ļoti realistiski. Un tagad man ir jautājums. Vai mēs bijušai Dienvidslāvijai, Dienvidslāvijā tiešām varam sasniegt īstu samierināšanos? Tas ir tas, ko mums patiešām vajag. Bet pašlaik bijušās Dienvidslāvijas teritorijā ir sadrunstalotība. Uh, un mēs tāpēc nenonākam pie šīs patiesības. Jo nav vairs šis slēgtais ietvers, viss ir sadrumstalots un sadalīts. Paplašināšanās procesā mums kaut kādā veidā jāatjauno šis ietvars, cik nu tas būtu iespējams atkal atgriezties pie šīs bijušās Dienvidslāvijas Mums, mums nevajadzētu runāt tikai par atbilstošajām struktūrām un likumiem, kuras atbilst mūsu priekšstatiem, bet gan mums būtu jāsasniedz tādu paplašināšanās procesu, kurš nozīmē patiesības atrašanu un samierināšanos, jo tas, tas sadar kopā. Mums atkal ir jāapvieno š, šī teritorija lai mums rastos priekšstats par to, ka vardarbība aizsākās no vienas valsts, un tikai tad būs iespējams paties miers un samierināšanās. Startautiskās kara tiesas darbība bijušajai Dienvidslāvijai ir ir pieminējusi personisku atbildību, bet nav domājusi par šo patiesību un samierināšanos, un tas ir tas īstais process, kas mums tagad nepieciešams. Un es uzdod jautājumu, vai tas būtu iespējams, vai varētu šo paplašināšanos saistīt ar atkal šī bijušās Dienvidslāvijas ietvara atkal radīšanu, lai mēs varētu veicināt samierināšanos un patiesību. Pateicos, Prodīkungs. Mums vēl divi runātāji ir eh, manā sarakstā. Sepkas kungs un Genako kundze. Semkas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, es gribētu pateikties jums un uh, arī tiem, kas organizēja šo uzklausīšanu, šo tikšanos, jo mēs eh, šeit esam saņēmuši ļoti labu informāciju, kas eh, ļauj mums izvērtēt tagadējā situāciju. Es zinu, ka mums nav eh, laiks tādām padziļinātām diskusijām, bet man ir prieks, ka var saņemt dažas sekundes, lai šo to pateikt. Gribu uzdot jautājumu saistībā ar te Kaizerskundas uzdoto jautājumu un prodīkunga teikto. Es domāju, ka Eiropas parlamenta deputāti tagad saskaras ar tādu uh, sarežģītu situāciju, tādu kā dilēmu, jo mēs vēlamies, lai uh, paplašināšanās notiktu, bet uh, kad eh, ir runa par cilvēktiesību aizstāvību, tad eh, tā ir ļoti sarežģīta aina un situācija, un ir eh, citas valsts, kas, piemēram, nesaskars ar tādām pašām problēmām, kas ir Īslande un Horvātija, kas ir nopietna kandidāta valsts, runājot par tālāko paplašināšanos. Un mans jautājums ir sekojošs mūsu viesim. Kā jūs vērtējat šo te situāciju, kas attiec uz Horvātiju? Un uh, ir bijušas uh, problēmas saistībā ar iekšzemes spēkļiem. Un tas, ka nav infrastruktūra uh, cilvēku uzņemšanai Horvātijā, tā ir milzīga problēma. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pa, īpaši pateicos mūsu viesiem kuri piedalījās uzklausīšanā un kuri patiešām ļoti realistiski atspoguļo šīs dienas situāciju. Fakts ir tas, ka, ka Eiropas Savienoš, Savienības paplašanāšanās plānošana eh, nav īsti detalizēta atbilstoša. Un bieži vien nav paskaidrots tas, kā gribēs, kā vajadzēs sasniegt šos jauninājumus un grozi, grozījumus, un bieži vien šis ceļš ir ļoti sarežģīts. Cilvēku tiesību sfēra ietver sevi ļoti dažādas jomas, gan uh, sieviešu līdztiesību un daudz citas sfēras, un tas viss ir novēc pie tādas situācijas. kas nozīmē, ka šīs valstis varbūt nemaz nav gatavas iestāties Eiropas Savienībā. Tomēr Eiropas Savienībai tas ir ļoti svarīgi, īpaši attīstības jomā. Mums jāpadomā par to, kā mēs efektīvi varētu šīs valstis atbalstīt. Šeit nav runa tikai par, par tieslietu modernizēšanu. Protams, likumi gan ir svarīgi bet ir redzams tas, ka, ka šajās valstīs jaunie likumi vēl netiek īstenoti. Un Sebega kungs jau arī teica, ka daudz līdzekļu tika ieguldīti un tomēr uh, man ir šaubas, vai šie līdzekļi tiešām kaut ko ir devuši, vai tam ir bijis rezultāts. Un priekšsēdētājs kundze, to mums vajadzētu pārbaudīt. Arī nākošajā sanāksmēs mums vajadzētu ar šo tēmu nodarboties, un es domāju, ka līdz ar to mēs varētu pavirzīties uz priekšu. Mēs varētu palīdzēt cilvēkiem uz vietas. Mums vajadzētu eh, priekšplānā izvirzīt šīs cilvēktiesības ne tikai Kopenhāgenes kritērijas, bet arī cilvēku tiesībām vajadzētu izveidot nosacījums, kā nosacījumu pievienoties Eiropas Savienībai. Liels paldies! Tagad es ierosinātu sakojušo. Mēs varētu dot vārdu Mažinskī kungam, kas ir Amnesty International pārstāvs, un pēc tam mēs vēlētos uzklausīt Mirel kungu, kas uzstāsies ar noslēgumu komentāriem. Un, protams, es došu vārdu arī Kukan kungam, kas ir šīs de, ir delegācijas priekšsēdājs un izteiks komentārus par dzirdēto. Un es, protams, neesmu piemirsus to, ka šeit zālē ir vietnamiešu budisti, un mēs vēlētos arī dažas minūtes uzklausīt viņus. Lūdzu, lai mēs pavisam konkrēti varētu uh, viņiem palīdzēt, atvēl, atvēltīsim arī dažas minūtes viņiem. Thank you very much. Uh... Actually, talk... Liels paldies! Es patiesībā vērējos runāt par eh, jautājumu, kas pēdējo 14 gadu laikā ir ticis piemirst un par kuru mēs gandrīz jau sākām runāt eh, šajās diskusijās, tāpēc paldies par iespējos, iespēju izteikties. Runa ir par eh, situāciju, kādā atrodas sievietes, kuras tika iz, izvarotas kara laikā Bosnijā un Hercegovinā. Situācija ir ļoti satraucoša un dramatiska, un kā liecina mūsu nesenā ziņojuma rezultāti. Uh, es šo ziņojumu varu jums izdalīt. Tātad mums šis jautājums joprojām ir jārisina mūs, jo īpaši satrauc divi aspekti saistībā ar sievietēm, kuras izbrauc kara laikā. Vispirms tas, ka viņām nav piekļuvs um, tieslietu aizsardzībai par šiem gadījumiem, un otrkārt problēma ir saistīta ar to, ka um, vairs iestādes neparedz reparācijas par šiem noziegumiem. Runājot par pirmo punktu, šis jautājums bija plaši zināms kara laikā, daudz par to runāja, un runa ir aptuveni par 20-50 tūkstošiem sieviešu, kas tika izvarots kara laikā. Un šodien mēs runājam par eh, starptautisko kāru tribunālu, un šajā tribunālā ir iztiesā tikai 18 gadījumi, kas saistīti ar eh, seksuālajiem noziegumiem kara laikā. Uh, Vēl daži gadījumi tikuši iztiesāti nacionālā līmenī, un kopā runa ir par 30 gadījumiem. Ja mēs tagad paskatāmies uz šiem te 20, 50 tūkstošiem un 30 gadījumiem, kas ir tikuši iztiesāti, tas skaidri parāda, ka šim jautājumam ne sabie, starptautiskā sabiedrība, ne Bosnijas Hercegovinas varas iestādes nav pievērsušās pienācīgā līmenī. Un kā jūs eh, iespējams arī zināt, ka tad šo noziegumu izdarītāji joprojām brīvi pārvietojas Bosnijā, Hercegovinā, viņi joprojām ir pie varas un var izlemt Eh, šo te noziegumu upuru turpmāko likteni. Ja mēs paraugamies uz šo sieviešu situāciju, tad viņas dzīvo nabadzībā, viņas dzīvo lauku rajonos, kur nav nekādas iespējas atrast darbu, viņas nesaņem psiholoģisko palīdzību, lai gan viņas ir guvušas traumu eh, kara laikā. Viņām nav iespējas atjaunot mājokļus, un pavisam skaidri ļoti daudz būtu jādara, lai atrisinātu šo sieviešu situāciju. Mēs runājam par iedzīvotāju atgriešanu, par integrāciju. Ir jāuzsver, ka šīs sievietes nevar atgriezties uh, savās dzīvesvietās, jo nozieguma pastrādātā joprojām dzīvo turpat, kur viņi dzīvoja kara laikā un izdarīja šos noziegumus. Kas attiecas uz kara noziegumu iztiesāšanu, tad, kā jau Ivaniševičs kungs pieminēja savā runā, uh, Bosnijas Hercegovinas valsts tiesa eh, dar lielisku darbu, iztiesājot šos gadījumus arī um, seksuālos noziegums, kas pastrādāti kara laikā. Tā ir institūcija, kurā darbojas arī startautiskie tiesneši kopā ar vietējiem tiesnešiem, bet pašreizējā situācija ir tāda, ka starptautisko prokuroru un tiesnešu mandāts beigsies nākamajā mēnesī un nav uh, Eh, stratēģijas eh, par to, kā šo darbu varētu turpināt vietējie tiesneši. Un tad tas, ko jūs varētu darīt, būtu izdarīt eh, spiedienu uz Bosnijas Hercegovinas varas iestādēm, lai valsts atbalstītu šīs tiesas darbību. Tas ir absolūti nepieciešams, jo bez taisnības nebūs nekādas samierināšanās. Un vēl viens punkts, kur vēlējos pieminēt Jūs varētu arī uzstāt uz to, lai Bosnijas un Hercegovinas e, iestādes nāktu klajā ar stratēģiju par to, kā sievietes, kuras izvarotas e, kara laikā, varētu e, gūt veselības aprūpi, psiholoģisko atbalstu, piekļuvu mājokļiem to varētu panākt, pieņemot, zin, zinām, savu veidu stratēģiju par to, kā varētu risināt šos jautājumus, piemēram, ar reparāciju palīdzību. Paldies! Jā, liels paldies! Tas bija ļoti vērtīgs komentārs. Un tagad es gribētu aicināt Mirelu kungu pavisam īsti komentēt, varbūt arī šo jautājumu, La, lai runātu arī par tiem, kas piedzīvoja šīs varošanas kara laikā. Paldies, priekšsādātājs kundze. Varbūt uh, ne tajā secībā, kā jūs minējāt, bet sākšu ar Džanako kundzes teikto, uh, ka tiek uh, sniegts liels finansiāls atbalsts un uh, kāds tad ir rezultāts. Es gribētu teikt, ka jā, tiešām ir sniegts liels finansiāls atbalsts un pamatot tas tiek teikts un darīts eh, atbalstot nacionālās tiesas, lai risinātu nopietnas jautājumus, kas tika minēti. Es domāju, ka jautājums ir tāds, ka vajadzības ir tāds, kā tas ir, ja tūkstošiem lietu vēl Sarajevas tiesā nav izskatītas, tad finanšu līdzekļi uh, būtu vajadzīgi vēl vairāk. Uh, un uh, arī vairāka prokurora un tiesneša un tā tālāk. Tad, tad tas nav jautājums par nepienācīgi sniegto palīdzību. Um, bet uh, varbūt, ka uh, jāsniedz vēl lielāks atbalsts. Bet svarīgākā finanšu palīdzība, manuprāt, ir grība, šī te politiskā grība uh, attiecīgajā valstī. Grība pātrināt šo procesu. Uh, pievērst lielāku uzmanību un resursus tieslietu sistēmai un vienoties par uh, noziedznieku izdošanu, ir virkne jautājumu, kur valdībām skaidrs ir tas, ka būtu jādara vairāk, un tas nav tikai finanšu jautājums. Rodīkunga jautājums. Uh, es domāju, ka ja Balkānos uh, ir bijuši kāri, kas noveduši pie visu šo valstu neatkarības. Es dom, nedomāju, ka mēs varam sagaidīt, ka bijusī e, Dienvidslāvija varētu kaut kā tikt atjaunot. Bet kas, e, es nezinu, vai es varbūt pārpratu to, ko jūs teicāt, bet svarīgi ir tas, lai katra valsts nopietnāk e, pievērstos tieslietu reformām un aktīvāk uh, iestātos par bēgļu atgriešanos savās vietās, savās dzīves vietās un palīdzību arī izvarotajām sievietēm. Un uh, ir jāveido tāda īsta patiesa reģionālā sadarbība. Līdz šim tāda nav bijusi. Šāda īsta sadarbība nav bijusi šajā reģionā. Ir dažādas konferences, ļoti jauki paziņojumi, bet uh, vienīgā sadarbība, kur mēs redzam, dažkārt ir uh, tā, kas notiek tad, kad valdības viedo, vienojas par finanšu atbalsta saņemšanu IPA programmas ietvaros, lai īstenot jaunus projektus. Bet es domāju, ka šeit vajadzētu būt uh, tiešām tādai uh, būtiskākai reģionālai sadarbībai. Treškārt, uh, Zenkena kunga jautājums par Horvātiju. Daudz laika nav, bet es centos uzsvērt, ka ir uh, panākts progress ar mājokļu programmu, ar pensiju tiesību saskaņošanu un uh, uh ir atsākts sarunas ar Horvātiju, bet ir jādara vairāk un tāpēc ar uh, augsto pārstāvu bēgļu jautājumos uh, mēs atbalstām šo te darbību. Mēs ceram, ka sarājevs process uh, varēs veiksmīgi tikt noslēgts, un uh, nav nekādu šaubu, ka komisija un citi donori būs gatavi finansiāli atbalstīt ar donoru konferenču starpniecību un tam līdzīgi šos jautājumus. Dekaizers kundze uzdotais jautājums. Vispirms attiecībā uz EULEX misiju Kosovā Euleks, ja es pareizi atceros, eh, šā, sāk eh, darboties februārī, martā, tātad apmēram sešus mēnešus misija pilnībā darbojas un var spēlēt savu lomu. Tā jau ir eh, sākus, uzsākus izskatīt virkni kara noziegumu, ir pieņemta arī spriedumi, kas ir uztvert vai nu pozitīvi vai negatīvi, bet katrā ziņā tieslietu sistēma darbojas. Un tieslietu jomā es gribētu arī teikt sekojošo. Tas, ka tiesnesis vai prokurors tiek iecelts šodien, nenozīmē, ka nākam nedēļa tiks pieņemts lēmums. Tie ir ļoti sarežģīti jautājumi, ļoti sarežģītas lietas, kas aizņem daudz laika. Uh, Bet par spīti visām grūtībām, ar kurām saskars šī misija, mēs esam pārliecināti, ka šī misija spēlē svarīgu lomu. Un kā jau Džonsons kundze teica par šiem bezvēst pazudušajiem, šajā jautājumam gadiem ilgi nekas nebija zināms, bet tagad šis jautājums ir no jauna atvērts un ir iespējams in meklēt šo informāciju internetā. Un kopā ar EULEX mēs kopā esam gatavi uh, meklēt pazudušos. Visbeidzot, bēdējais komentārs. Es domāju, ka uh, sabiedrībā ir zināms ieskats par Balkāniem. Protams, tas ir. Uh, šī, šis reģions tiek uzskats kā reģions, kur, par kur, kurā valsts nespēja vienoties, bet tomēr sabiedrībai ir zināms priekšstats. Un tieši šī iemesla dēļ jautājumi, kas saistīti ar minoritātēm, bēgļiem un um, likuma varu, ir jāizmanto, lai palīdzētu jums un mums mainīt savu ieskatu par šīm valstīm. Paldies, Mirēl kungs! Mēs esam nonākuši pie šīs uzklausīšanas noslēguma, un es gribētu pavisam īsti vēl, īsi vēl dot vārdu kolēģim Kukan kungam. Liels paldies pavisam īsi, jo mūsu rīcībā ir ļoti maz laika. Vispirms es gribētu pateikties visiem viesiem par to, ka viņi šodien ieradušies un viņi ir papildinājuši mūsu zināšanas ar informāciju, kuru šodien sniedza. Es gribētu pateikties jo īpaši Sebeka kungam, kur uzstāšanās bija ļoti um, veiksmīga un daļrunīga. Es vēlētos vēl arī eh, teikt, ka Rietumbalkāna ir īsts reģions ar īstiem cilvēkiem, kur dzīvo īstu dzīvi, attīstās, un viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu, mūsu palīdzību un mūsu sadarbību. Neatkarīgi no tā, cik atšķirīgi viņi ir, cik dalīti ir viņu viedokļi, es domāju, mums tomēr ir jāstrādā šajā virzienā, un es domāju, ka mums nebūs nepieciešama 800 gadu, lai uzbūvēt demokrātiju šajā reģionā. Mirel kungām es vēlētos teikt, ka viņa prezentācija bija ļoti piemērota, un es gribētu apstiprināt, ka Eiropas parlaments arī vēlas sadarboties. Jūs eh, jau pieminējāt komisijas sadarbību. Un es gribētu arī piebilst, ka Eiropas parlaments šobrīd sagatavo rezolūcijas priekšlikumu par uh, paplašanāšanās stratēģijas jautājumiem, kurs, pie kuriem strādā komisija. Un par šiem jautājumiem tiek runāts pavisam nopietni. Es domāju, ka februārī vai martā Eiropas parlaments pieņems rezolūciju. Priekšsēdētāja ir ļoti strikta attiecībā uz laika ievērošanu, bet es gribētu vēl noslēgumā teikt, ka diskusijas parādīja eh, to, cik šīs komitejas locekļi nopietni pievērš šiem jautājumiem, Dika Aizars kundzi un citi, kas uzdeva jautājums, kas bija vietā. Un mēs noteikti vēlēsimies turpināt šīs diskusijas arī turpmāk. Paldies! Paldies, es domāju, ka um, tas bija lielisks noslēguma komentārs, un mēs noteikti atgriezīsimies pie šiem jautājumiem tad, kad tas būs nepieciešams. Lielas paldies par jūsu ieguldījumiem, un paldies par jūsu ierosinājumiem, pie kuriem mēs varēsim strādāt turpmāk. Tagad mans pienākums paziņot, ka oficiālā sanāksme beigsies un mēs turpināsim dažas minūtes angliski. Un tūkojums netiks turpināts. Trong Him. Uh, this is a delegation from uh, Plume Village Monastery from France, if I understand well. Uh,